Dear colleagues, it is time to start. Dāmas un kungi, sāksim darbu, vēl gaidām citus kolēģus, bet nu jau esam iekavējuši. Varam sākt ar 17. punktu darba kārtībā. Diskusijas pārziņojuma projektu par kazīniem un kazīnātiem lietošanai pārtikā, atsaucot direktīvu 83417. Pēc tam došu vārdu, tagad dod vārdu sev kā referentam vārdu. Nel marzo del 2004. 2014. gada martā komisija publicēja prī, direktīvas priekšlikumu par dalību valstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazīniem un kazīnātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā. Savā priekšlikumā komisija ierosina atcelt direktīvu 83417 par dalību valstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažiem laktoproteīniem kazīni un kazināti, kas paredzētu lietošanai cilvēku uzturā un aizstāt to ar jaunu direktīvu galvenokārt šādiem eslu dēļ. Vispirms, mums ir piešķirtās pilnvaras pielāgotu jaunajam iedalījumam deleģētie īpastonošanas akti, kas noteikti līgumā par Eiropas Savienības darbību. Lai otrkārt, lai spēkā esošos noteikumus pielāgotu turpmākai pārtiks aprits tiesību aktu izstrādēji. Un, lai pārtikas kazeīna sastāvam noteiktās prasības saskaņot ar statotisko standārtu. Kodeks alimentārius. Tad arī komisija detalizēti piedāvā arī um, noteikt uh, pārtika azīme maksimālā mitruma satura 12%, nevis 10% kāds bija iepriekš, un ka pārtikas skābes, kazīna maksimālais piena, obaltu un vielu saturs ir 2%, nevis 2,25%, kā tas ir tiesība aktos, kas ir spēkā. Tātad, lai jo, aktīvi jo, varētu piemērot pirmo līdz trešajam pielikumam, standart, kas pārtikas skābes kazinēm, pārtikas hīmozīm kazīnam, pārtikas kazīnātiem noteikti attiecībās uz sastāvu piesāņotāju vielām, izmantojumiem, pārstrādes palīgu līdzekļiem un citiem. Tāpat turmāk operatīvi pielāgot startautiskajiem standartiem tehnikas attīstībai. Komisija ierosina pieņemt deleģētos aktus. Pri ja kazīnēti kazīnēti nav domāti gala patērētājiem, bet tas ir domāts tikai eh, arī tirgošanai uzņēmumiem ir ļoti svarīgi, lai būtu informācija par šo gala produktu, jo īpaši, kas attiecas uz alergēniem. Tādējādi priekšlikumā ir, priekšlik, ir arī nosacījumi attiecībās kazīna kazīnāt. Uh, Um, marķējumiem attiecībā uz lietošanu pārtikā. Piektais pāns obligātā informācija, kas ir paredzēta šajā pāntā, un ja šī informācija nav uz uh, marķējuma, uh, tad um, šāds produkts nedrīkst laiks tirdu, kā pārtiks kazīns un kazīnāts nedara izmantotos pārtiks produktu ražošanai. Tādējādi, lai patērētāji varētu veikt arī iz, izvēlu balstoties uz informāciju un zināt, vai ir aligēni vai nē. Pozitīvi vērtējam priekšlikumu, taču vēlamies grozīt dažas uh, lietas, jo īpaši saskaņošana ar kodeks elementārius. Tas ir ļoti svarīgi. Tas garantēs arī iesaistītiem uzņēmumiem vienlaicīgi konkrētas apstākļus pasaules tirgū. Uh, Tādējādi arī piedāvāja dažas tehniskas izmaiņas, lai varētu nodrošināt pilnīgu saskaņošanu ar kodeks elementārijus. Īpaši atsaucos uz piekto grozījumu, otro pielikumu un arī septīto aptvērumu punktu. Tad uh, jāpieņem deleģētie akti, bet uh, vajag paredzēt šos delģētos aktus komisijai uz pieciem gadiem, nevis uz nenoteiktu laiku, tā kā tas ir arī citos priekšlikumos. Un visbeidzot, tas attiecas uz direktīvas iznošanu dalību valstī. Seši mēneši pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas. Ambiciozs termiņš, bet realistisks, bet 15. gada 31. mans, ko piedāvā komisija, liekas pārāk, protams, tuvs termiņš. Uh, ņemot vērā, ka tiks noslēgts darbs arī pie šī tiesība akta. Nu, ko tagad vairs neesmu referents, esmu atkal priekšstādētājs vārdsānu referentiem. Un vārds. Es un Deva Dāmelior, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank auch an Sie. Paldies, priekšstādētāji. Jūs jau teicāt, ka tas ir tehniskas dabas priekšlikums, kas 83. gada direktīva aizstās. Sie haben schon darauf hingewiesen, Herr Berichterstatter, es ist eine. Referents kungs, jūs teicāt, ka tā ir 1983. gada direktīva, kas ir jāaizstāj ar jaunu priekšlikumu. Tā ir ļoti tehniski, tas neatiecas uz gala patērētājiem, bet par eh, ražotājiem. Uh, kas izmanto kazīnus un kaziniātus. Bet, protams, ir svarīgi apkopot pēc iespējas vairāk informācijas, lai arī gala patērētājs būtu galu galā informēts. Daher unterstützen wir auch gern. Tas uh, ir ļoti svarīgi, piemēram, cilvēkiem ar nepanesamību, konkrēti pārtiks produktu nepanesamību vai alerģiju. Domāju, ka priekšlikums ir labi pārdomāts, citi jūsu priekšlikumi arī bauda mūsu atbalstu un gribēju pateikties par priekšlikumu sagatavošanu un ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu. Man ir viens jautājums komisijai. 83. gada direktīva, kas tagad ir jānomaina 7. panta, pirmajā punktā ir drošības klauzula. Uh, Proti, ja tiek konstatētas eh, iespējamas briesmas cilvēku veselībai, kazīnu vai kazīnītu dēļ, viņiem ir uh, uz brīdi jāpārtrauc direktīvas piemērošana savā teritorijā. Šo drošības klauzulu neesmu vairs atradusi jaunajā tekstā, tādēļ gribēju pavaicāt, kādēļ atsauce ir svītrota. Paldies. Thank you very much. And now Mr. Wit Paldies, Vitems kungs. Yes, thank you, Chair. Thank you, Rapporteur. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, referenti. 2013. gadā ASV saražoja 50 tūkstošu tonu kazeīnu un 27 tūkstošu tonu eksportēja. Tas um, sasniedz 200 miljonu eiro vērtību un tas ir ļoti svarīgi piena ražotājiem, jo no 1 kg kazeīna var saražot 30 eh, kg piena. Uh, Tas, ka šī direktīva tiek aktualizēta, man šķiet ļoti vērtīgi. Pēdējā direktīva ir datēta ar 83. gadu, tādēļ mums ir jāaktualizē likumdošana, lai tā atbilstu starptautiskiem standartiem. Tagad, piemēram, tiek filtrēts piens ar membrānu palīdzību, caur membrānām, un šāds jauns tehnoloģijas prasa arī likumdošanas atjaunināšanu, modernizāciju gribēju pateikties mūsu referentam. Varbūt, ka es tikai mainītu vienu lietu, proti, lai šī likumdošana pildījuma atbalsta PVO un uh, drošības, uh, pārtiks uh, produktu drošības aģentūras uh, prasībām. Eikaut kungs, jums tagad vārds jā. Es varētu runāt eh, ļoti ilgi, nu vismaz pusstundu, bet centīšos izteikties īsi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums un eh, tehniskas dabas iespējams. Mēs eh, neiesniegsim pat nekādus grozījumus, jo referentu nostāja mums ir nu, ļoti pieņemama. Jums beidzot ir zaļo atbalsts, izbaudiet šo brīdi. Un Es saprotu, ka komisija mēģina to ievietot uh, pie deleģētajiem aktiem, bet uh, runājot arī par TTIP, mēs esam pieredzējuši, ka tas varētu, uh, raugoties no šī viedokļa, tomēr atvieglot direktīvas pielietošanu. Es gribu jums pateikties, uzteikt jūsu darbu, un, nu, tās bija manas 25 minūtes. Paldies, Bas! Jā, bet, nu, tagad pēcpusdienā atšķirībā no priekšpusdienas mums ir gan laika. Ja neviens vairs nevēlas runāt. And, uh, your... Došu vārdu komisijai, lai tā atbild uz uh, Melioras kundzes un uh, pārējo kolēģi uzdotiem jautājumiem. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par man doto vārdu, par šo tehnisko, bet svarīgo jautājumu. Tātad es esmu no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta, nevis veselības ģenerāla direktorāta, agrī ģenerāla direktorātā mēs arī strādājām pie šī priekšlikuma, veicinājām tā izstrādi. Uh, Mēs tādējādi mēģinām arī Eiropas Savienības piena sektoru nostādīt vienādos konkurences apstākļos pasaules tirgū. Un to viens no deputātiem arī tik uzsvēra. Tas ir ļoti svarīgi mūsu Eiropas Savienības industrijai. Tas ir svarīgi izaugsmē nodarbinātība. Un arī komisija ir priecīga redzēt, ka visi atbalsta šo iniciatīvu. 7.1 pāns, 83. gada direktīva. Šeit, kā minēja jau kolēģi, dalībvalstīm bija pilnvaras iejaukties gadījumā, ja ir kāds apdraudējums. Tagad mums vairs nav vajadzīgs uh, šīs nosacījums priekšlikumā šai konkrētajā tiesību aktā jo tas tagad pilnībā ir atrunāts līgumā un vispārīgajos principos ir pārtikas likumdošanā. Mums nav vairs jāatkārto um, kādas pilnvaras ir dalību valstīm gadījumā, kad rodas kāds apdraudējums sabiedrības veselībai. Šī iemesla dēļ uh, šis nosacījums netiek atkārtots direktīvā. Tolaik, kad tiek pieņemta direktīva, 83. gadā situācija bija citādāka, bet tagad uh, Tie ir vispārīgi principi, kas attiec uz visiem pārtiks tiesību aktiem Eiropas Savienības līmenī. Ar jūs atļauju divas nelielas tehniskas piezīmes par jūsu piedāvātajiem grozījumiem, godētais referenta kungs. Es eh, domāju, bet varbūt kļūdos, ka jūsu otrajā grozījumā, kur jūs atsaucaties septīto apsvērumu punktu, pamatojums ļoti precīzi, pareizi arī koncentrējas uz to, ka mums ir jāaizstāj vārdi technological adjuvants un uh, processing aid, kad mēs runājam par skābēm un, uh, kad runājam par alkēniem, ir jārunā arī par šīm piedāvām. Tas ir ļoti pareizi. Taču piedāvātajā grozījumā jūs izmantojat tikai vārdu Processing Aids. Varbūt tā ir druks kļūda. Jūs vēlējāt runā, vēlēties runāt par pārtiks piedevām un arī šiem pārstrādes piedevām apsvērumu punktā. Nu, tas ir tāds uh, neliels uh, komentārs. Piektais grozījums. Vai mēs pilnībā saprotam situāciju? Jūs šeit zālē un mēs komisijām Ja es pareizi saprotu, jūs piedāvājat norādīt to, ka minimālais piena obaltuma vielas kazīnā, tad minimālo piena obaltuma viena kazīna saturs, saņemot vērā mitrums saturu, bet par visu produktu svaru 88%. Jūs to saglabājat, bet jūs minējat ņemot vērā mitruma saturu. Tad uh, gadījumā nebūs vienādi konkurence apstākļiem Eiropas Savienības uzņēmējiem ar citiem uzņēmējiem ārpus Eiropas Savienības. Kā jau tika minēts arī par eksportu un ražošanu, mēs eksportējam 50% no kazīna kazīnāta produkcijas, Šis ir produkts ar, ar, ar uh, lielu vērtību un tas palīdz mil, uh, piena sektora. Mēs importējam ļoti maz, galvenokārt nelietošanai pārtikā, līdz ar to nav šeit apdraudējums uh, no trešajām valstīm, kas varētu rasties importa rezultātā. Un ir arī Um, nepieciešamība un pamats nodrošināt vienotus konkurences apstākļus uh, mūsu uzņēmējiem un uh, uzņēmējiem pasaulē, lai viss ir vienādos konkurences apstākļos. Mums būtu prieks, ja jūs, tātad, ja jūs ņemtu vērā tātad sausnu, kā tas ir minēts arī kodeks alimentārijus. Paldies par liederīgo ieteikumu. Man jāatgādina Termiņi grozījuma iesniegšana 3. februāris, 2012. NB komitejā balsosim 23. un 24. februārī. Tagad varam pārēt pie nākamā punkta darba kārtībā. Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija. ITRE komiteja ir atbildīgā komiteja. Mēs izvēlēsim atzinumu par šo jautājumu. Vārds. Atzinums sagatavotājai Medijai Kiljanē, lūdzu. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun me pu- Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Šeit tiek runāts par enerģētiku un runājot par šo tēmatu, mēs runājam par ļoti svarīgu nepieciešamību Eiropiešiem. Bieži vien tiek likts akcents uz vispārējo kontekstu, uz ārējo politiku, uz draudiem, kas pastāv, bet pilsoņiem enerģētiskā drošība ir kaut kas eh, konkrētāks, proti runa ir par mājas apsildīšanu, uh, iespēju ieslēgt gaismu, sagatavot ēdienu un tā tālāk. Bet te mums ir runa par kaut ko plašāku, par infrastruktūru, par atkarību, par finansējumu, bet visu pirms iesākumā es vēlētos jums atgādināt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mūsu kolēģis Cikliotis par to jau runāja ITRE komitejas debatēs. Mēs vēlamās nodrošināt enerģētikas pieeju visiem eiropiešiem, balstoties uz vienlīdzības principu un ievērojot arī solidaritātes principu. Arī visnabadzīgākajiem jānodrošina piekļuva enerģijai, un nabadzība rada problēmas. Ceturdaļa no eiropiešiem šobrīd dzīvo enerģētikas nabad, enerģētiskajā nabadzībā, un cenas paaugstinās, līdz ar to situācija sarežģās. Tāpat ir arī ārkārtas apstākļi, kas saistās ar klimata pārmaiņām, un tas tikai lietas padara sliktākas. Mēs tātad vēlamies runāt par enerģētikas drošību, par importu, par eksportu, bet to nevar nodalīt no pilsoņu ikdienas enerģija mūs padara ievainojumus. Mēs vairāk kā pusi no enerģijas, ko patērējam, importējam, esam ļoti atkarīgi no naftas. Ir ļoti liela maksa jāmaksā par mūsu uh, ikdienas eh, naftas patēriņu, un tas mums tikai parāda to, cik ļoti atkarīgi no tās esam. Un šīs maksas ir tik lielas, ka tas parāda to, ka mums ir jāveic ietaupījumi, un enerģētikas efektivitāte ir mūsu rūpju centrā. Un patiešām ir jānodrošina optimāla enerģētiskā efektivitāte ar zemu izmešu līmeni, ir jāatrod arī veidi, kā īstenot mērķus bez kavēšanās. Uh, Vajag kopīgu stratēģiju enerģētikas drošībai. Tā varētu būt atbilde daudzajiem izaicinājumiem, ar kuriem šodien saskaramies. F enerģijas efektivitātei, atjaunojamajiem enerģijas resursiem, ilgspējīgai, ener ilgspējībai, enerģētikas drošībai. Uh, inovējošām tehnoloģijām, kas mums ir jātīsta. Visi šie elementi tā tad ir jāņem vērā paralēli. Jārīkojas jau tagad laika. Nav daudz, mums ir jārīkojas izmantojot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Ilgtermiņa mērķis būtu maz izmantot fosilo enerģiju līdz 2050. gadam, bet vēl pirms tam 20. gadā enerģijas efektivitātes direktīva un būvju eh, direktīva pāredzētas un mums tiešām ir jārīkojas, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Attiecībā uz ēkām un transportu vēl daudz lietu uzlabojumus mēs varam uh, sasniegt labus rezultātus tikai strādājot roku rokā ar dalību valstīm. Šī iemesla dēļ es ceru, ka mums izdosies mudināt un ierosināt komisiju nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, ar tiesību aktiem, ar iniciatīvām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Lietas ir mm, jāierosina arī tehnoloģijas jomā, kas ļautu mm, mazāk izmantot cieto kurināmo, un es piekrītu komisijai tajā, ka atjaunojama enerģija ir alternatīva, kuru nevajadzētu aizmirst. Šodien pastāv tādi risinājumi, kas varēs konkretizēties tieši enerģētikas uzglabāšanā un nevajadzētu tāpēc šeit likt kādus šķēršļus. Tamdēļ es ļoti rūpīgi ieklausījos politisko grupu pārstāvi teiktajā par enerģētikas drošību un manā eh, teksta priekšlikumā centos atrast līdzsvaru starp gaidām, starp cerībām, eh, kādas ir dažādās pusēs. Un, un tagad gan nebūs eh, enerģētiskas revolūcija, diemžēl tādas nebūs, bet ar nepacietību sagaidu debates, komentārus, piezīmes, kādas jums būs radušās. Un noslēgumā vēlos vēl pievērsties enerģijas mm, ietaupīšanai. Es nāku no Kainu, Somijas ziemeļiem, kur daba ieņem centrālu lomu cilvēku dzīvēs. Tur tiešām ir mm, ļoti jārūpīgi mm, jādomā, kā, kā sadzīvot ar dabu. Uh, Un ja mēs nedomājam par rītdienu, tad eh, paliksim zaudētājos. Piemēram, jāvar eh, kartupeļus uzglabāt, lai varētu pārdzīvot ziemu. Jāiet medībās. Ir jātaupa enerģija Un um, tad, ja mēs apzināsimies šīs lietas, tad uh, enerģētiskā drošība būs pat par sevi saprotama. Cenas ir augstas. Tāpēc enerģētikas efektivitāte ir centrālais aspekts, galvenais princips, kas ir jāizvirsa šajā tekstā par enerģētikas drošību. Lielas paldies visiem, visām grupām par sadarbības pilno garu un jūsu aktīvo dalību. E Gardīni kundze. Sī, grācie, prezidente. Allora, um... Paldies, priekšsēdētāji. Man uzreiz jānorāda kolēģiem, ka mūsu grupai ETP nu, referenti ir Melo kungs, un viņš šeit nav, līdz ar to arī eh, man jums, eh, jūs ir jāinformē par šo nolasīšu. To nākamreiz noteikti viņš izteiksies izsmeļošāk nekā es pavisam īsi. Eiropas Savienības labklājība drošība ir atkar, atkarīga no stabilas un pietiekamas enerģijas piegādes, enerģētikas solidaritātes mehānismi, kas jau ir spēkā, ir vēl jāuzlabo, jāstiprina tādā veidā, lai Eiropas Savienība būtu gatava arī reaģēt gadījumā, ja enerģijas piegādē notiek pārtraukumi, pārāvumi. Nu, mēs noteikti zinām, ka eh, šajā jomā ir veikts progress arī pēc tam, kad uzklausīju referentes ievadu vārdus, saprotu, ka šī noteikti ir tā frontēs līnija, kur mēs vēl daudz varam darīt. Ir ļoti svarīga arī uzlabot nacionālo enerģētisko politiku koordinēšanu, stiprināt Eiropas Savienības kapacitāti, izstrādāt normas Uh, attiecībā uz ārējo enerģētikas politiku. Enerģijas tirgus ir jāizveido, jānosāc tā izveida, Eiropas Savienībai jāizveido un uh, integrētāks uh, tirgus, jā, uh, attīstas ar savienojumiem, lai izbeigtu dažu dalību valstu izolāciju. Šīm valstīm ir jāpievienojas kopējiem tīklam. Enerģētiskais starp savienojumi nodrošina ne tikai enerģijas piegādes drošību, bet arī palīdz noslēgt, izveidot enerģijas iekšējo tirgu un veicina konkurētspēju. Enerģētiskie starp savienojumi kā arī enerģijas tirgus izveide ir galvenie priekšnoteikumi, lai mēs varētu modernizēt dalību valstu enerģētikas sistēmas. Un tas ir jādara, protams, arī ekonomiski izdevīgi. Tādā veidā, lai tas nāk par labu gan ražotājiem, gan pat galpatērētājiem, ļoti svarīgi arī veicināt enerģijas piegādes avots daudzveidību gan runājot par piegādātājiem, gan par piegādas ceļiem, un šeit gāze un elektrība ir absolūts prioritātes. Visbeidzot, ir svarīgi investēt jaunajās enerģijās. Enerģijas, kas nāk, eh, ko iegūstam no vējiem, no um, saules, ir arī labākais veids, kā var uh, veicināt atjaunīgo enerģiju attīstību. Eiropas Savienībā ir kapacitāte. Uh, uh, to arī darīt. Paldies! Nākamreiz būs šeit atbildīgais kolēģis. Paldies! Darlikundz. Thank you, Chair. Thank you, colleagues. I will avail. Paldies. Es runāšu maltiešu valodā. Grazie lil Marijā. Paldies. Pirmām kārtām gribēju pateikties Marijai Kilanenai par to, ka vairumu kolēģi priekšlikumu viņi ir integrējuši savā atzinumā. Energo apgādes drošībai ir jābūt visa politikas, uh, enerģetikas politiku pamatā. Es nāku no Maltas. Malta ir sala, un uh, mēs atrodamies tādā īpašā situācijā. Tādēļ energoapgādes drošība nav jāuztver kā kaut kas pašsaprotams. Tādēļ Tai ir jākļūst par vienu no Eiropas Savienības energopolitikas prioritātēm. Un tam ir jānotiek arī ātri, to mums māca nesenie notikumi. Daudzi ir nobažījušies par uh, gāzes avotiem, par tranzīta ceļiem un jau, ir arī jaunas. Uh, iespējas, mēs varam diversificēt um, savus uh, piegādes tīklus, uh, atklājot jaunas energoavots un jaunas energo piegādātājus. Man ir vairākas atziņas. Pirmām kārtām runājot par diversifikāciju. Ir skaidri redzams uh, potenciāls, ko var izmantot, piemēram, Ziemeļāfrikas valstīs. Tur viņiem ir daudz gāzes atradņu, un tās līdz šim vēl nav pietiekami apgūtas. Un vidusjūras reģions arī šeit kļūst aizvien uh, nozīmīgāks spēlētājs. Tādēļ Uh, vidusjūras reģiona gāzes mezglam ir uh, jāieņem ļoti prioritāra vieta mūsu darba programmā. Protams, ir jāparūpējas par emisiju samazināšanu un uh, transporta sistēmas uh, zaļināšanu. Uh, Mēs nevaram būt visu laiku atkarīgi no uh, transporta degvielas uh, importiem. Tādēļ vajadzētu padomāt vairāk par uh, transporta sistēmas elektrifikāciju. Un sašķidrināta dabas gāze arī varētu būt viens no alternatīvajiem degvielu avotiem. To varētu izmantot, piemēram, uz lielajām kraus mašīnām un arī kuģos. Mums jāuzlabo atjaunīgo energoavotu uh, apgūšana, piemēram, ar saules baterijām. jābūt arī uh, vairāk šiem uh, viedajiem skaitītājiem un energo cikls jāizmanto pilnībā. Es tāpat vēlos, lai energosektorā notiktu vairāk izpētes un inovāciju, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, meklējot jaunus energoavotu diversifikācijas ceļus, tā lietpratīgāk un taupīgāk. Var izmantot vēja enerģiju, vīnaņu radīto enerģiju un arī fotovoltaisko enerģiju. Un vissvarīgākais ir tas, ka solidaritāte un uzticēšanās ir būtiskas vērtības arī energonozarē. Tie ir priekšnosacījumi, lai energo tirgi varētu patiešām labi darboties. Galvenā atziņa ir tāda, ka neviena dalība valsts nedrīkst būt atdalīta, izolēta no ES gāzes un elektrības tīkla varētu domāt arī par gāzes caurvadu izbūvi uz sauszemes, nevis jūras dibenā, un tie ir jauni, inovatīvi risinājumi, bet, diemžēl, ir arī tādi projekti, kas neiztur tirgus testu. Paldies! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Skundze, Višņevskas skundze, paldies priekšsēdētāji. Es neuz, uzskatu, ka visas problēmas, kas ir saistītas ar energodrošību, var um, pilnībā atrisināt rīkojoties kopīgi. Jāsaka, ka dažreiz komisija nelabvēlīgi ietekmē dalību valstu risinājumus un pieņemtos lēmumus par uh, energoresursu izmantošanu vienas valsts robežās. Citreiz tieši tas, ka valstis pašas pieņem šādu politiku, var radīt tik nepieciešamo papildu vērtību. Protams, ir jādomā par labāk taupīgāku resursu izmantošanu, bet eh, nevaram arī aizmirst kopienas tirgus eh, svarīgumu. Jādomā par enerģijas saglabāšanu, taupīgumu un uh, Es eh, ceru, ka būs arī politiski risinājumi, politisks atbalsts, lai varētu uzlabot gāzes izmantošanas uh, tradīcijas, uh, arī domājot par piegādātēm no nu, trešajām valstīm. Jāatzīmē, ka energoapgādes drošība joprojām ir dalībvalstu pārziņā. Tas ir atrunāts līgumā. Dalībvalsts pašas ir atbildīgas par energo kokteili, par tā sastāvu. Daudzas ES pieņemtās politikas, diemžēl, šādu attīstību kavē, ņemot vērā arī klimata aizsardzības um, vadlīnijas. Ir uh, komisijas lēmumi, kas neņem vērā dalību valstu politiku, iekšpolitiku. Polija, ko pazīstu vislabāk, nevar pilnībā atteikties no Uh, ogļu enerģijas. Tas uh, negatīvi atsauksies uz enerģijas cenām, kas būs jāmaksā mājokļiem un uzņēmumiem. Un tas ir pretrunā ar energoapgādes drošību. Energoapgādes drošība nenozīmē tikai piekļuvi tai, tas nozīmē, ka cilvēki var atļauties arī maksāt. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! saka Torvalda kungs. Paldies, paldies uh, atzinuma autorei par uh, ļoti labi izstrādāto dokumentu, un es uh, dzirdēju, ka viņa atzīmēja, ka rūpīgi bija ieklausījusies visās grupās, un es varu atzīt un apstiprināt, ka uh, Mm, mūsu grupas komentāri tika ņemti vērā, un uh, angliski turpināšu šajā atzinumā. Tik daudz, kas ir jāieliek mazā formātā, un tā kā mums visiem gribās piepildīt visas vēlmes, tad tas vienmēr ir izaicinājums, un es domāju, ka um, šis uzdevums ir izdevies, un mēs uh, centīsimies pārāk jūs neapgrūdināt ar pārāk daudziem grozījumiem. Mēs zinām pavisam noteikti, ka mēs esam ļoti lielā mērā atkarīgi no fosīlās enerģijas Somijā un Baltijas valstīs. Šī atkarība ir ļoti liela no gāzes un naftas, kas nāk no Krievijas, un te tā ir tāds sarežģījums, kas ir ļoti interesants. Jūs zināt, ka, kāda ir tehnoloģiskie standarti Krievijā un jūs arī zināt, kāda ir mm, šī kultūra. Tad, kad ir gāzes un naftas mm, š, šī ieguves platformas, tad CO, ļoti lieli CO2 izmeši tiek mm, izmesti, un jo zemāki šie standarti ir, jo vairāk CO2 nonāk atmosfērā, un vajadzētu likt lielāku akcentu un izdarīt lielāku spiedienu uz viņiem tieši attiecībā uz vidi. Nu, jābūt lielākai dažādībai arī mūsu pašu enerģētikas avotos. Mums nepieciešama biodegviela, mums ir jāatbalsta investīcijas un inovācijas. neraugoties uz īso atzinumu, ceļš, kas mums vēl jānoiet, ir garš. Paldies! Thank you very much, and now... Paldies. Petičīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Godētie kolēģi, es vēlos pateikties referentei par ieguldīto darbu. Nelielas pārdomas un komentārs atbildot arī uz uh, sociālīstu kolēģis sacīto, kuri runāja par iespējamiem, uh, uh, kuri savienojumiem arī ar Āfrikas valstīm. Enerģijas tirgu līdz dažiem nedēļām atpakaļ, līdz dažiem mēnešiem atpakaļ arī tik jā, sākt iz, izmantot arī šie jaunie, jaunas iegūst tehnoloģijas. Tas ir samazinājis arī ražošanas izmaksas. Uh, vismaz, eh, eh, kas attiec uz slānekļa gāzi un uz bitnes smiltīm. Mēs zinām arī, ka jēlnās cena ir samazinājusies, un tas ir ietekmējis arī šīs tehnoloģijas. Tur ir nepieciešams ārkārtīgi liels investīcijas, un naftas cenai arī ir jābūt vairāk par 50 eh, dolāriem par barilu, lai uh, varētu amortizēt investīcijas. Tātad šī sarežģītā cīņa starp ASV, Krieviju un Saudarābiju, šī cīņa kaitē vidē un cilvēku veselībai. Tādēļ uz uzskatām, ka samazinot importu, palielinot lielāku iekšēju naftas produktu ražošanu, var palīdzēt atrisināt īstermiņa problēmas, bet ne ilgtermiņa problēmas. Šī mesla dēļ mēs šajā atzinumā vēlamies runāt par to, ka fosīlie avoti ir uh, no tiem jāatsakās. Komisijai vajadzētu vienreiz par visām reizēm arī atteikties no fosīliem atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Paldies, Balcakungs! Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretném kihasználni, hogy a délelőtti szavazási jelenléthez képest. Paldies! Gribētu izmantot iespēju izteikties. Mūsu skaits ir sarucis salīdzinājumā ar uh, priekšpusdienu, un es labprāt runāšu ilgāk par pusotru minūti, bet, nu, Kad priekšsēdētājs man dos zīmi, tad es beigšu uzstāties. Es domāju, ka enerģija ir nepieciešama visiem, arī nabadzīgākajiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par energoapgādes drošību, mēs vienmēr runājam par piekļuvi, par energo avotiem, par uh, savienojumiem, bet mēs ļoti lepni, uh, reti domājam par to, ka Eh, apgādes drošība garantē arī pietiekami normālu enerģijas cenu. Zaļo pozīcijas ir ļoti radikāls. Mēs varam piekrist zaļo politiskajai grupai, ka enerģija ir jāpiedāvā visiem, Mēs vēlamies būt eh, neatkarīgi, piemēram, no Krievijas naftas un citiem nestabiliem energopiegādātājiem. Mums ir arī jādizerficē savas tranzīta takas un kādi tam, kādas tam ir alternatīvas. Ja mēs, piemēram, izmantosim um, saules un vēja enerģiju, domāju, tikai ar šiem diviem dabas spēkiem mēs nevarēsim uh, garantēt energo apgādes drošību. Domāju, mēs visi esam vienis prātis, ka energoefektivitāte ir jāceļ uz augšu, bet mums ir nepieciešams atbalsts. Runājot par jaunajām tehnoloģijām, vienmēr tiek pieminēta saules, vēja enerģija, atjaunīgie energoavoti. Jā Jūs, eh, tie, kas no jums kādreiz eh, bija iepriekšējā sasaukumā eh, ievēlēti, mēs runājam par dezertek projektu, proti, ka varētu izmantot Ziemeļa Afrikā spīdošo sauli un tur saražoto enerģiju novadīt uz Eiropu, bet ņemot vērā arā pavasara radītās politiskās sekas, tas, diemžēl, ir izgāzies. Ja mēs Eh, piemēram, saražojam elektrību ar vēja palīdzību, mēs nevaram pēc tam to saglabāt. Tā ir papildus problēma. Vēja enerģija, tātad vējš ir dabas stihija, mēs nevaram zināt, kad tas pūtīs stiprāk, kad vājāks, tas ir pilnīgi neaprēķināms. Daži vārdi par kodola enerģiju. runājot par CO2 emisiju samazināšanu, mēs nevaram ignorēt arī kodola enerģiju. Amerikas zinātnieki ir uh, uzrakstījuši vēstuli kongresam, kurā runājuši par kodola enerģijas izmantošanu, ka tas ir nepieciešams. Četru zinātnieku vidū uh, Viens teica, ka, protams, klimata pārmaiņas nozīmē ļoti liels problēmas visai cilvēcei, tādēļ varētu runāt arī par kodola enerģijas tālāku izstrādi un attīstību. Arī citi ļoti atzīti zinātnieki uzskata, ka kodola enerģija varētu būt daļa no risinājuma. Lai samazinātu CO2 emisijas, mēs nevaram iztikt tikai ar saules un vēja enerģiju. Protams, ir jāatbalsta inovācijas izpēte, jādomā par jauniem atjaunīgo energo avotu iegūs veidiem, bet, diemžēl, realitāte jau izskatās citādāk. No tā mēs nevaram izvairīties. Es jau uh, varu prognozēt, ka Aikhaut kungs ļoti kritiski vērtēs to, ko es teicu, bet viņš jau ir devies prom. Mums ir nepieciešama labi pārdomāta stratēģija, lai arī zaļie pret to neprotestētu tajā pašā laikā ievērot atkārt valdošo realitāti. Šrajer Pirikundze, lūdzu, paldies. Es varu uh, papildināt Iepriekšējā runātāja teikto, es 12 gadus strādāju Nīderlandes parlamentā, strādāju arī par energoapgādes drošību, un mēs nevaram iztikt arī bez tīras un ilgspējīgas enerģijas, lai varētu šo principu īstenot, un, protams, ir jābūt iespējai arī samaksāt. Nesen biju arī ogļu termoelektrijas stacijās RVR Stocija, kodola stocija atrodas uh, um, Grēning, Grēningenā, Holandes ziemeļos. Tur, es atvainojos, tā ir atjaunīgā energostacija, tātad tur tiek izmantot saules un vēja enerģija. Šis, uh, šī stacija maksā, tātad uh, šī tehnoloģija maksā 3,5 miljārdus, un tas ir ļoti labs piemērs, kā izmantot dabu, radot atjaunīgos energoavotus. Es domāju, ka ja cilvēki varēs izmantot šādu energo avotu saviem biežāk, viņi arī novērtēs to iegūmus. Paldies, paldies. Grots kungs, lūdzu. Jūs pārāk agri nu, sapriecājāties, tagad es spēlēšu Baisu Aikhauta parasti spēlējumu lomu. Uh, Jā, ļoti labi, ka mēs par to visu runājam, un dalību valstis joprojām ir atbildīgs par energo kokteili, tādēļ varbūt šī, šīs te, šī šķēpu uh, laušana uh, nevienmēr pie kaut kā noveda, un es nevaru piekrist kolēģiem no Polijas, ka ir jāizmanto tik daudz ogļu ražojot enerģiju. Ir, piemēram, vietas Vācijā, kur par visiem 95% enerģija tiek ražota no vēja, un tas ir ļoti ekonomiski, un arī Nīderlandē ir, piemēram, labi piemēri. Viņi vēlas eh, arī, piemēram, sadarboties ar Vāciju un eh, izbūvēt cauruļvādu pa jūras dibenu, lai eh, varētu importēt izdevīgo gāzi no Vācijas. Mums ir jāsaprot, eh, cik tas viss izmaksās cik izmaksā katra enerģijas fo forma. Mēs te citējam zinātnieks un apgalvojam, atomenerģija, piemēram, maksā eiro 80 par vienu kilovatu stundu. Un jāsaka, ka jau paauģu paudzēs tiek izmantota kodola enerģija, un mums par to ir jāmaksā arī pēc tam, kad kilovatstunda jau ir sen uh, izmantota tālāk vēja enerģija. Un ir iespējams tur pārslēgt, tad jau pēc 72 stundām var prognozēt, var pateikt, cik daudz enerģijas atrodas tīklos. Un Šefčovičs kungs jau piedāvāja priekšlikumu Eiropas projektam. Uh, Ja mēs vēlamies tiešām savēt kārtībā savu enerģijas politiku, mums ir jābūt saliedētākiem. Es domāju, mums ir jāgarantē labāk starpsavienojumi, lai tā mēs varētu garantēt arī stabils cenas. Es domāju, šeit vajadzētu runāt par uh, ārējo izmaksu internalizāciju, cik maksā katras, uh, katra energoavota radītā kilovāta stunda un, ja mēs runājam par sašķidrināto dabas gāzi, šeit arī ir uh, milzīgs neatklāts potenciāls, piemēram, darbinot arī kuģus, dalīkundze to pieminēja mēs varētu patiešām daudz iegūt, kļūstot par līderiem šajā jomā, it sevišķi atceroties tie, to. Mums ir jāievēro, jāievieš tādas e, zonas, piemēram, pie Doveras vai Lamanšā, kur, e, kurām cauri braucot kuģi rada mazāk slāpekļa izmešu sēra izmešu un jārūpējas par tīrākām tehnoloģijām. Mēs saprotam, ka, piemēram, kuģu būvi tagad uh, cīnās ar lielām problēmām, tur daudz eh, darba vietas zudumā, bet ja dalīja kundzes priekšlikums tiktu īstenots, tad tur varētu atkal radīt darba vietas zudušo vietā. Paldies, Demes Mākarkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, energoapgādes drošība, tas ir ļoti svarīgs jautājums mūsu pilsoņiem, lai viņi vienmēr varētu uh, izmantot enerģiju, bet uh, šo principu aptumšo citas problēmas. Un šis jautājums tagad ir uh, iekļauts mūsu darba kārtībā, un uh, tās nav abstraktas diskusijas. Divi piemēri. Manā dalību valstī Beļģijā blackout iespējas ir reāls, proti, ka vienā brīdī uh, valstī nebūs elektrības. Un tiek runāts arī par konkrētiem atslēgšanas plāniem ja, piemēram, vienā brīdī eh, valstī nedeg elektrība, nu, tas ir patiešām nepieļaujami Eiropas valstī. Tas rada problēmas uzņēmējiem, investoriem un tā tālāk. Tādēļ ir jāizmanto tāds pārdomāts energo kokteils. Otram kārtām jārunā par uh, at, politisko attīstību uh, tuvajos austrumos, arī Ukrainā, tas ir ietekmējis lielā mērā mūsu energoapgādes drošību un uh, Pagājušo otrdien mēs tikāmies ar komisāru Šefčoviču. Es ceru, ka šīs diskusijas par uh, energoapgādes drošību galu galā novedīs pie tādas uh, iepriecinošas evolūcijas un konkurētspējīgas tautsaimniecības. Mēs šeit balstāmies uz trim uh, galvenajiem principiem - energoapgādes drošība, normāla cena un ilgtspēja. Uh, energoefektivitātei arī ir jābūt vienam no galvenajiem principiem un realistisks un tāds ilgspējīgs energo kokteilis noteikti kā viena no sastāvdaļām ietver arī atjaunīgos energoavotus, bet dalība valsts ir ļoti atšķirīgas. Ir piemēram Beļģija, Flandrija, milz, ma maza valsts, kurā ir ļoti daudz iedzīvotāju. Nu, tā tad mēs nevarēsim tādus milzīgus energo projektus tik ātri uh, uzsākt. Tādēļ energoapgādes drošībai ir jāatrod ilgspējīgi risinājumi, ko mēs varam uh, garantēt uz ilgu laiku, tālāk energoefektivitāti un treškārt dalību valstīm pašām jāturpina izvēlēties, kā tās uh, samaisīs šo energo kokteili. Paldies! Paldies! Demurikungs komisija. Thank you, Mr. Chair and thanks a lot for giving us. Paldies priekšsādātāji, paldies par doto vārdu. Es domāju, ka šīs dienas diskusija par enerģētikas domī mm, dažādību ir ļoti aktuāli, tīpaši tam daļ, kam mm, notikumi Ukrainā parādīja to, cik nozīmīga ir enerģētikas piegādes drošība, bet eh, turpinās diskusijas par eh, Eiropas enerģētikas savienību, un līdz ar to šīs dienas diskusijas uh, Nu, papildina un bagātina arī enerģētikas savienības diskusijas. Ir divi elementi šodien. Pirmkārt, es redzu vienprātību par to, cik svarīgi ir paturēt un saglabāt tādu plašu enerģētikas drošības redzējumu un sabalansēt pīlārus. Otra lieta, un, protams, mēs šeit esam mm, komitejā un ir svarīgi nodrošināt enerģētikai alternatīvu savotus un to, cik svarīgi ir enerģētikas drošība un atjaunojumie resursi. Uh, par pirmo punktu, par plašo enerģētikas drošības konceptu. To komisija aizstāvēja ļoti aktīvi 2014. gada māja paziņojumā. Ja iepazīsieties ar to, redzēsiet, ka daļa no īstermiņa pasākumiem bija vērsti uz gāzes krīzes atrisināšanu pirmkārt. Uh, Mm, mē, padarīt mērenāku situāciju. Otra lieta bija attīstīt labi darbojošos un pilnīgi integrētu iekšējo tirgu. Manuprāt, tas arī mm, atbilst eh, komentāriem, kas izskanēja treškārt palielināt enerģijas ražošanu Eiropas Savienībā. Un ceturtā lieta - attīstīt enerģijas eh, tehnoloģijas Mm, un eh, dažādot arējos eh, piegā, arējās piegādes un infrastruktūru paplašināt un mm, visbeidzot arī enerģētikas eh, politikai pievērsties un runāt vienā balsī. Ir ļoti svarīgi saglabāt šo plašo enerģētikas drošības konceptu arī šajā kontekstā un arī raugoties uz enerģētikas savienību. Tad runājot par efektivitāti un atjaunojamo enerģiju, mm, par to komisija ir ļoti gandarīta, tā ir lieta, ko ļoti vēlamies. Mēs uzskatām, ka enerģētikas efektivitāte ir ļoti liels potenciāls un efektivitāte ir vislētākais veids, kā mm, risināt šo jautājumu un viceprezidents F. Kovičs arī ITRA komitejā ļoti skaidri norādīja uz mūsu norādi attiecībā uz eh, šo savienību un to, ka ir jābūt trīs mm, vaļiem, ka jābūt konkurētspējīgai, ilgspējīgai un drošai politikai, un to mēs arī eh, ļoti priecājamies redzēt jūsu pašreizējā darbā Eiropas parlamentā. Paldies. Paldies, Tiet Kilanens kundze. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille. Paldies kolēģiem. Paldies komisijai. Es tagad uh, nu, negribu te runāt par dažādām politiskām ideoloģijām viedokļiem. Es saprotu arī citu uh, Eh, pozīcijas ir, kas uzstāv vairāk uz vīdi, citi vairāk runā par nacionālām interesēm, bet nu viena lieta ir skaidrā, enerģijas efektivitāte ir absolūti fundamentāls jautājums, un nu katrs var sniegt savu pienesumu. Tādēļ arī nav obligāti pieņemt kādus iespaidīgus un dārgus pasākumus šiem aslu dēļ. Uh, Arī es visus mudinu jau šodien sākt taupīt enerģiju, domāt par efektīviem rezultātiem jūsu ikdienas dzīvē. Mēs katrs varam sniegt savu devumu, un tas jau ir solis uz priekšu. Ir viegli teikt, ka nu mēs neko nevaram darīt, vai kā viss ir tik dārgi, tik dārgi. Taču vajadzētu atcerēties vienu lietu ogles, nafta. Šodien mēs miljārdu eiro apmērā to visu patērējam, un tad ir jautājums, vai mēs vispār vēlamies alternatīvas risinājumus, vai mēs vēlamies pētniecību, vai mēs vēlamies attīstīt alternatīvas enerģijas avotus, inovācijas, vai arī mēs ejam šo pašu veco ceļu patērējot ekvivalentu tam, kas varētu uzturēt divas uh, planētas vai pat trīs. Mēs dzīvojam pār saviem līdzekļiem. Ir uh, jārod uh, veids, kā risināt šo problēmu, kā radīt darba vietas, kā aizsargāt vidi. Patēriņam jābūt viedam, un katrs to var darīt savā ikdienas dzīvē. Sāksim jau tagad. Deputāti arī un kolēģi visi domāt var, kā enerģiju efektīvi izmantot, un tad mēs arī varēsim uh, vismaz sniegt savu ieguldījumu enerģijas efektivitātes. Lielas paldies, turpināsim strādāt kopā. Tiešām ceru, ka. Kā nesaņemšu 800 grozījumus savam atzinumam. Un ka tomēr varēsim tikt galā ar mazāk apjomā grozījumu. Paldies! Paldies! Jā, mēs arī ceram, ka nebūs ārkārtīgi daudz grozījumu. Atgādīju, ka grozījuma iesniegšanas termiņš 3. februāris, pulkstens 12.00. Balsosim Envi komitejā 18. martā. Tagad pārējiem pie nākamā punkta. Atzinuma projekts ir izstrādājis e, mūsu komiteja, DV komitejai, ebola vīrusa izraisītā krīze. Ilgtermiņa mācība un kā pastiprināt veselības aprūpes sistēmu jaunatīstības valstīs, lai novērstu šādas krīzes atkārtošanos. Jūs zināt, ka ebolas uzliesmojums bija viena no lielākajām problēmām visā pasaulē. Tas bija liels izaicinājums veselības aprūpei un arī jau to esam pārunājuši ar viesiem MV komitejā. Tagad DV komiteja ir lēmusi eh, strādāt ar šo iniciatīvu ziņojumu un mēs deve komitējai sadēm apzinumu. Tādēļ vārdu arī uzreiz dod atzinumu sagatavotējai. Abbauns kungam. Gracias, presidente. Voy a intentar hacer un, un relato de estos últimos meses, intentar cerrar en. Paldies, priekšsādātāji. Paskaidrošu, kas tad, kā tad darbs ir noritējis pēdējo mēnešu laikā un kā Eiropas Savienība varētu labāk rīkoties vienoti. Un uh, uzliesmojums ebols vīrusam bija martā, un līdz šim 1300 mm, gadījumi bija mm, un uh, vairāki mirušie, un tas arī lika mums rīkoties, un uh, tika teikts, ka vai, vairāk kā 20 tūkstoši gadījumu, un uh, 8000 uh, upuru uh, trīs kontinentos. Šāda informācija bija, jo īpaši Rietuma Afrikā tas ir reģions, kas visvairāk cieta no šīs vīrusa. Arī robežu valstis cieta un vienlaikus trīs valstīs bija steidzamības situācija, bija atsevišķi gadījumi, kas izplatījās ārpus Āfrikas kontinenta, bet um, drošības padomes rezolūcija bija un ir šāds jautājums, kas jāuzdod, vai mēs pietiekami rīkojāmies un mediķi bez robežām brīdinājumi teica, ka tas ir krīze bez precedenta, jo vairākās dažādās vietās un dažādās valstīs uh, bija un arī ļoti ātri izplatījās uz lielajām pilsētām, un mm, šis vīrus bija agresīvāks un navējošāks nekā mm, tie, kurus mēs līdz šim zinājām. Un tikai e, šie mediķi bez robežām mm, konkrēti strādāja un palīdzēja pacientiem, un bija acīm redzami, ka no e, PVO vajadzēja konkrēti rīkoties un arī no uh, Mm, Savienības un ASV vajadzēja koncentrēties uz um, to, kā sniegt palīdzību gan ar um, cilvēku resursiem, ar mediķiem, ar finansēm un tā tālāk. Un tas beigu beigās tā ar, īsti nenotika un um, ne, šie vārdi neizpaudās darbos un vīrus progresēja septembrī. PVO teica, ka tas ir starptautiskas steidzamības jautājums, un piecus mēnešus pēc epidēmijas izcelšanās turpinājās sarunas par to, kam tad vajadzētu vadīt šīs darbības, un ANO drošības padome septembrī paziņoja, ka tas ir draudz, kas apdraud starptautisko mieru, un man tiešām ļoti žēl, ka mm, bija jāgaida līdz saslimšanas gadījumiem Eiropā un ASV, kad tika celta trauksme. Uh, bet daudz dzīvību līdz tam jau tika zaudēts, un mm, starptautiskā palīdzība nāca pārāk lēni un nevarēja piemlāgoties šīs epidēmijas attīstībai, un mm, tiešām ir jāslavē mm, mediķi bez robežām, bet viņiem ir grūti arī saskaņot savu atbildi, un es domāju, ka PVO vajadzētu koordinēt, saskaņot parametrus, lai pielāgotu savu atbildi atbildi un arī, lai risinātu turpmākās slimības. Eiropas Savienība arī vajadzētu līdzīgi rīkoties. Startautiskā palīdzība galvenokārt sniedza finansiālu atbalstu, kā arī cēla šos um, medicīnas centrus un sekas bija tādas, ka NVO pārstāvi beigās risināja jautājumus uz vietas un palīdzēja, un bija arī jāsniedz atbilstīgi resursi. Uh, epidēmija visu laiku bija mums soli priekšā, neraugoties uz to, ka šobrīd tā jau sāk zūst un būtu nepieciešama, lai mēs arī varētu atbilstoši pielāgoties slimībām, kas eh, regulāri mainās un arī lauku reģioni tika skarti, mums bija iespēja arī ziņot par at attiecīgiem gadījumiem un informēt cilvēks, lai tie paliek mājās, bet uh, Atsevišķos reģionos cilvēki baidās pieskarties viens otram, arī sievietes, kas dzemdē, mm, saskarās ar šo situāciju. Un te nav runa tikai par Eiropu, ir arī mm, vakcīnu jautājums, kas vēl nav izstrādātas, ir šīs pētījumi, bet risinājums nāk vēlu. Uh, Un gada beigās eh, Eiropa arī sniedza savu mm, šo atbalstu, bet es uzskatu, ka mums visiem ir jāgūst mācība no šiem gadījumiem, bet ka ir zināma piekāpšanās situācija, ka ir vairāk kā viens miljards mm, eiro no Eiropas pilsoņu uh, makiem tika samaksāti, kam vajag atrast risinājumu šajā zonā, un es domāju, ka dalību valstu atbildi nebija, atbildes reakcija nebija laba, vajadzēja būt efektīvāk, un es domāju, ka Eiropas Savienībai vajag politiski un ekonomiski citu risinājumu sniegt. Te nav runa tikai par ebolu, te ir runa par ko vairāk. Mums jābūt elastīgiem savā palīdzības sniegšanā un arī atbildes reakcijā. Un Uh, raugoties uz atbildes reakcijām, šķiet, ka šobrīd slimība palēninās, bet Gvinējā un Sieraleonē tomēr šī slimība vēl nav pilnībā nokontrolēta un ir iespējas, ka uh, vīrus mm, var piedzīvot mutācijas un to gan sakas no Sieraleones un Liberijā, ka šie centri arī tiek nojaukti un ka nav pietiekami daudz naudas, un PVO saka, ka jau februārī vairs nebūs naudas, nu, principā pirms nedēļas, un vienvārds sakot, šī Eiropas Savienības palīdzība parādīja to, cik trausla ir Eiropa, ir dažas valstis, kas labāk reaģēja kā citas, bet eh, citas varēja rīkoties labāk, bet es domāju, ka Eiropas Savienība nebija uzdevuma augstumos. Liels paldies par atzinumu. Tagad došu vārdu ēnu referentei no ETP Birgitai Kolenai Langenai. Jā, Herr Vorsitzende, vielen Dank. Zunächst möchte Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā es vēlējos uzteikt mūsu referenta ziņojumu, arī uh, izvērtējumu par uh, secinājumiem, kas jāizdara uh, Protams, mēs tagad varam būt priecīgi, ka e, samazinās inficēto cilvēku skaits un 42 e, dienu laikā arī Malī e, vairs nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums un 23. jūnijā ir samazināti ekonomiskie ierobežojumi attiecībā uz Sierra Leoni Bet mēs nedrīkstam kļūt pavirši, arī ir jāturpina veikt tagad analīzi, jāsaprot, kur bija pieļautās kļūdas, paviršība un kas mums ir jādara nākotnē, lai kas tāds neatkārtotos un Jāsaka, ka pirmo mēnešu laikā reakcija bija vienkārši katastrofāla vāja, un uh, mēs ne, negribam šādu scenāriju patiešām vēlreiz rakstīt. Gribēju referentam arī pateikties par to, ka viņš uh, gribēju tagad uzteikt beigās to cilvēku drosmi, kas uh, riskēja ar savu dzīvību, lai glābtu slimos un mirstošos, un Mums jādomā noteikti arī par jaunu zāļu izstrādi. Kā jau teicu, pasaule nedrīkst uh, vēl vienreiz tikpat vienaldzīgi izturēties pret tādu traģēdiju. Jā, mums ir uh, jābūt gataviem um, veikt labāku koordināciju, reaģēt uz šādiem slimību uzlūsmējumiem un ebolas koordinatora struktūru es vērtēju ļoti augstu, bet es domāju, ka ko tādu varētu darīt arī dalībvalstu līmenī, lai varētu izveidot tādu koordināciju tīklu starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Jādomā arī par dezinfekciju diskusiju par sanitāro ierīču uzlabošanu, piekļuvi tīram ūdenim, kanalizācijas sistēmu sanāciju. Tie visi ir ļoti augstu vērtējumi ieteikumi, tāpat kā personīgā higiēna un Eiropas pilsoņiem tas ir ļoti svarīgi, lai arī viņu uh, drošība un veselība nebūtu apdraudēta. un visu beidzot Eiropas personāls tiek uh, izmantots Āfrikas valstīs, bet, diemžēl, daudz no viņiem inficējas arī paši, nav nekādu minimālo standārtu medicīniskā personāla kontrolē. Tādēļ ir jāpadomā par tādiem minimāliem pasākumiem lai brīvprātīgie, kas dodas palīdzēt nabaga likteņu pabērniem, arī paši nebūtu apdraudēti. Paldies referentam par sadarbību un domāju, ka mēs gal galā varēsim sagatavot labu dokumentu. Paldies! Paldies! Tagad nu, referents no sociāldemokrātiem, Kabezon Luisas kundze. Bueno, como no puede ser de otra manera, yo también quiero... Paldies, priekšsēdētājs arī Kā gan citādi vēlos pateikties referentam par šo darbu, par ļoti aktuālo jautājumu slimību, kas ir tik ļoti mainījusies laika gaitā, arī esam redzējuši, kā notikuma attīstījušies kopš decembra. Mēs redzam, ka ir jādomā par eh, šo jautājumu tālāk. Vispārīgi komentāri, pēc tam konkrētā komentāri. Es gribētu paust konstruktīvu pieeju, proti. Ir, protams, bijušas eh, kļūdas, kā to atzina arī kolēģi. Rīcība varbūt nebija tāda, kādu mēs būtu gribējuši redzēt Ir runāts arī par sadarbību ar sinerģiju, par pieļautām kļūdām, bet tomēr varbūt arī nevajadzētu koncentrēties tikai uz negatīvo. Jāraugās arī uz pozitīvo, lai varētu atbildēt nākamiem izaicinājumiem. PT, PVO arī sākotnē par zem novērtēja šīs epidēmijas apmēru, tad, kad notika šīs epidēmijas uzliesmojums, mart līdz augustam, tad arī tikai. Jo, tika pasludināts, ka runa ir par starptautisku risku. Šī epidēmija mazinās, sākot ar augustu, viss veiktais darbs ir apmierinošs, bet stratēģiem. 18. decembrī pēc tam PVO rieģēju un vēlos uzsvērt arī uz to, ka institūcijas Eiropā tomēr arī paredzēja ārkārtīgi lielas naudas summu. Mēs varam arī stiprināt arī organizāciju darbu, lai uh, varētu atbildēt cik svarīgiem izaicinājumiem vietās, kur ir tik daudz uh, un steidz ir nepieciešams rīkoties. Tādējādi es arī gribētu, lai jūs izskan pozitīvi elementi. Arī PVO atzina savas kļūdas, ka bija tikai trīs ārkārtas uh, sanāksmes, lai izredz, jo. Uh, situāciju un tad arī nonāca pie secinājuma, ka darbas apstākļi bija ļoti sarežģīti. Šī pirmā starptautiskā epidēmija šāda veida apmēru, kad ko es gribu pateikt, tas, kas tika lēmts janvārī, tas ir arī minēts mūsu ziņojumā. Tātad trīs lietas. Vispirms ir jāstiprina sistēma, PVO darbs, jāanalizē, kas tika veikts, kas nē. Tad arī iestādes, kurām ir jāuzrauga, jākoordinē aktivitātes, ebols uzraudzīšana arī atbildīgi par humanitāriem jautājumiem, jāuzstāja arī uz jautājumiem par to, ka jārunā par iespēju piekļūt jauniem medikamentiem, lai arī vismaz sargātākās iedzīvotāji daļas varētu izmantot šos medikamentus. Un jā, jāizsver arī, ka ir 800 miljonu eiro fonds, lai palīdzētu izskaust šo epidēmiju. Es gribētu uzsvērt uz divām galvenām pieejām sadarbība statotiskā līmenī, kas būtu reāla un varētu atbildēt uz šādiem izaicinājumiem, raudzīt arī, lai veselības aprūpas sistēmas būtu efektīvas. Tas ļauj arī izskaust slimības dažādās valstīs. Uh, un tās valsts, kurām tas bija izdevies, tas bija tādēļ, ka viņiem bija ļoti spēcīga sanitārā sistēma. Tad, tad jāuzlabo šī veselības aprūpas sistēma, jo bieži vien ir tik daudz trūkumi. Mums ir nepieciešama ceļa kārte, lai izskaust slimību. Eksperts saka, ka tagad mēs esam epidēmijas mutēšanas fāzē. Līdz daudz cilvēku vēl nezina savu diagnozu un daudz sl slimie vēl nav identificēti. Mums ir jākoncentrējas uz šo nulle mērķi. Vēs, pasaules vēstures vežams bija saka, ka tas ir iespējams. fondi, jāmaksā fondos un arī 20% ir jāatvēl arī veselības aprūpas pakalpojumiem. Eiropas Savienībai. Jātīst vietējā situācija, jārisina sāpīgākās problēmas Tālāk vakcīnas. Jums ir dati, lai arī redzētu tomēr uh, situācija optimistiskāk, ir va vien vakcīna tagad ir pieejama. Mums ir jāgarantē arī, lai šo vakcīnu varētu izmantot vismazāk aizsargātākie iedzīvotāji, īpaši Rietumā Āfrikā, jo šeit mēs runājām par uh, ārstniecisko līdzekli, kas var palīdzēt, bet nu, šī vakcīna visiem vēl nav pieejama. Mūsu mērķis izskaust slimību. Rezultātiem jābūt caurspīdīgiem. Gar jābūt garantijām, ka notiks pētījumi par efektīvāko vakcīnu. Vakcīnai jābūt pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to gribu runāt ļoti pozitīvi, stiprināsim to, kas jau ir bijis, tad arī jāuzstāj, jo starptautiskā līmenī jādara visu, lai iznīcinātu šo slimību. Madam Šakulēgi, pasmatu. Paldies. EKR er, Pieczkungs. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałem oczywiście na początku pogratulować sprawozdawczyni jakości raportu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām grupām, pirmām kārtām vēlētos pateikties referentam Un vienmēr, kad top ziņojumi tieši tad, kad eh, kaut kas konkrēts, kāds notikums ir skārs pasauli, tad jau apstākļi mainās nepārtraukti, un tā tas bija arī šoreiz. Ir jāveic izpēte, ir jādomā, kā labāk cīnīties pret dažādām epidēmijām, jādomā par injekcijām, eh, potēm kliniskiem izmēģinājumiem. Situācija mainās, eh, nu, ne pa dienām, bet stundām. Mums sava rīcība ir jākoordinē ar PVO centieniem ir jācenšas eh, izskaust ebolu tā, kā mēs izdarījām ar bakām. Bet jāsaprot, ka ir valstis, kas nevar nopirkt vakcīnas, jo tām, piemēram, nav pietiekami daudz līdzekļu. Tālāk finansiālais atbalsts uh, būs šīm valstīm nepieciešams. Mēs vēlamies uh, izskaust, iznīcināt epidēmijas vīrusus Mēs to varam darīt veicot profilaksi, ievērojot rūpīgu personisko higienu. Ir arī cilvēki, kas iespējams ir pat imūni pret ebolas vīrusu. Gribētu vēlreiz pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu un ceru, ka Mēs turpināsim cīnīties pret ebolas vīrusu un darīsim to koordinētā manierē. Ne parlaments, ne komisija nedrīkst aizmirst, ka mēs runājam par ļoti nabadzīgām valstīm, ko bieži vien plosa iekšēji un ārēji konflikti. Tādēļ mums tām ir jāiet tālāk, gan finansiāli, gan sniedzot konkrētu palīdzību. Paldies tagad! Alde grupas vārdā Verderis kundze, paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties referentam par veikto darbu. Un jāpadomā arī varbūt kādu brīdi par slimības upuriem un viņu ģimenēm. Mēs varam gūt ļoti daudz vērtīgu atziņu um, arī skatoties uz Eiropā notiekošo. Un jāsaka, ka Eiropa nav tik varana, kā tā reiz jau bija. Protams, mums ir jābūt gataviem uh, reaģēt ātrāk, ja šādas traģēdijas atkārtotos. Šī slimība vissmagāk skāra tieši Rietumāfrikas valstis, ņemot vērā arī viņu kultūras ieražas tradīcijas. Viņiem ir īpaši bēru rituāli, atvadīšanās rituāli no mirušajiem. Viņiem bija um, jāmēģina tas viss ļoti ātri mainīt, bet nu, viņi ir zināmā mērā izglītojušies uh, šīs traģēdijas rezultātā. Un uh, ir dažādi veidi, dažādi modeļi jāizmanto, lai šos cilvēkus izglītot, piemēram, var aizsūtīt teksta izziņu, pasakot, lai vienmēr atceras nomazgāt rokas un tā tālāk. Pirms 10-15 gadiem tas būtu bijis neiedomājami. Un bija iespējams vakcinēt arī bērniņus un pateicoties Oksfordā esošam institūtam, mums izdevās eh, palīdzēt eh, slimniekiem, un viņi strādā arī pie malārijas un tuberkulozes vakcīnu izstrādes, un pateicoties viņu centieniem, <clears throat> vakcīnas, eh, pateicoties viņu centieniem un ātrai rīcībai, tātad viņi varēja arī ļoti ātri pievērsties ebolas vakcīnas izstrādēji. Eiropas Savienības finansējums bija ļoti svarīgs, lai varētu šīs vakcinācijas turpināt. Vēl kāds aspekts. Pirmie uh, redzamākie upuri bija tieši ārsti un uh, medicīnas nozarē strādājušie. 50 sākumā Sierleonē, kurā dzīvo vairāk miljonu iedzīvotāju, bija tikai 136 ārsti, kas varēja palīdzēt, un daudzas māsiņas arī pirmās saskārās ar slimniekiem, tādēļ viņas inficējās. Kādēļ tur trūkst eh, medmāsu? tādēļ, ka viņas bieži vien atbrauc uz rietumiem, labāk darba, labāks dzīves meklējumos. Mēs nedrīkstam piesaistīt Amerikā vai Eiropā visas šīs jaunās medmās, visus speciālistus, piedāvāt viņiem augstākas cenas. Ir jāpalīdz uz vietas, lai viņi vēlētos palikt savā dzimtenē. Nu, tas ir tāds kā dubults sloks, kas gulstas uz attīstības valstīm. Protams, mēs arī pieļaujam kļūdas. Mazās klīnikās Um, izdevās labāk cīnīties pret slimību. Lielās slimnīcas nebija tik noderīgas, kā varētu šķist sākumā. Es uh, arī šonedēļ dzirdēju par projektu, kad tiek Eh, pateicoties mobiliem ehm, sakariem, eh, pasūtīt eh, uz nomaļākām slimnīcām medicīnas produktus un zāles. Kādu mācību mēs varam gūt? Valstis ir zaudējušas strādniekus, cilvēkus, kas varēja ārt apstrādāt laukus, ir apstādīt, apstādināta uzņēmē darbība. Uh, mazi uzņēmumi, piemēram, tādi kā mazi veikaliņi vai preču piegādu uz mājām, ir sabrukuši, ņemot vērā to, ka daudz cilvēku ir zaudējuši dzīvību. Ir arī citas slimības, masalas, poliemilīts, eh, tie uz kādu brīdi netika ārstēti, jo viss pievērsās ebolai, un tagad tie uzbruka ar jaunu spēku. Un, jā, ir arī izdzīvojošie, ir eh, nabaga bāreņi, kas kam būs uh, nepieciešama palīdzība ļoti ilgi un jāsaka, ka grausti pilsētās uh, ir nu, ļoti auglīga augsne slimībām. Šī slimība bija spēcīgāka bieži vien par ārstiem un uh, kādi ir slimības cēloņi. Citi domā, ka tas ir tādēļ, ka tiek ēsta uh, nelegāli nomedītu dzīvnieku, savas dzīvnieku gaļa. Tā ir gaļa, kas tiek iegūta neilgtspējīgi. Tā tiek vesta arī uz Eiropu. Tas ir olbaltumviela avots. Un šorīt viens no uh, Eh, viesiem ekspertiem teica, ka Eiropa ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais ķēdes posms, ja tāda nelegāla savas dzīvnieku ala nonāk nu Eiropā, tas ir milzīgs apdraudējums eh, Eiropiešu veselībai. Mums tas ir jāpatur arī prātā. Tā ir vēl viena atziņa, ko iegūt no visas šīs traģēdijas. Paldies! Merci beaucoup, Liels paldies! Pedicini kungs. Paldies priekšsēdētājiem īsi. Pateicos arī referentam par ieguldīto darbu. Es viņam piekrītu, ka viņš saka, ka papildus darbām, kas tiek veikts uh, Āfrikā, lai uh, cīnītos pret ebolu, tāda Pasaules veselības organizācijas dati norāda arī uz to, ka dažādās valstīs arī mēs redzam, ka ir trūkumi komunikācijas prevencijas uh, jomā infrastruktūras arī nav pietiekami attīstītas. Arī Pasaules veselības organizācija norādīja uz to, ka nav sasniegts mērķis uh, pāri nepieciešamajiem aizsargi iekārtām vairākās valstīs. Daudzas organizācijas, uh, nevalstiskās organizācijas pārņēmuši šo uh, palīdzības darbu, un te arī atgādināšu arī īpašas organizācijas, kas ir pirmajā līnijā, lai cīnītos pret ebolu. Vēl viens elements, kas ir jāņem vērā nepieciešamība izolēt vīrusu, bet nevis arī izolēt uh, pacientus un uh, mēdīķus. Arī medicīnas uh, Uh, korpusam ir jāgarantē visas nepieciešamās tiesības uh, gadījumā, ja tad viņi tiek inficēti, lai viņi arī varētu tikt nogādāt atpakaļ mājās. Paldies! Vārds kolēģim, kur vēlas izteikties, Šrejers kundze. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, bij mij was de eerste vraag in uh, al. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribēju uzdot pāris jautājumus. Um, paldies arī referentiem. Mēs jau pēdējo divu dienu laikā esam runājuši par ebolu, vakar biju AKK komitejā, rīt arī par to runāšu, un tas ir pietiekami svarīgs temats. Mums ir Eh, ir arī jāizvērtē, kā Eiropa ir uz to reaģējusi, bet eh, kritizēt jau ir iespējams vienmēr, bet eh, vajadzētu būt arī optimistiskākiem. Šorīt priekšsēdētāja kungs jūs arī dzirdējāt, ka ir vēl citi veselības apdraudējumi riski, varbūt, ka mēs nākotnē sastapsimies ar vēl baismīgākām slimībām nekā ebola. Uh, Mums ir jāparūpējas, lai pateicoties mūsu aģentūrām, slimību prevencijas aģentūrai, mēs varētu uh, pietiekami ātri reaģēt uz šādiem slimību uz, uzliesmojumiem. Mums ir jāatvēl pietiekami liels uh, finansējums uh, ECDC. Mēs jau Strasbūrā par to runājām septembrī, ka trūks naudas un tika paņemta nauda pārvietot no nu, vienas kategorijas uz otru. Nu, ko tad darīt? Uh, Es jautāju komisāram, um, ir daudz bārenīšu šajās valstīs, nu viņiem arī ir nepieciešams finansējums, lai tur varētu bērnu namus uzbūvēt, vai kāds varētu man pastāstīt vairāk, kas tur tur īt ir plānots. Jāsaka, ka. jūs te bieži vien tādas padomas dodat, kas varbūt nav tik realistiski, rociņas mazgāt, jā, bet, nu, pamēģiniet Afrikā atrast tik vienkārši tīru ūdeni, un ja bišķiņi kaut kur viņa pilīt atrod, viņi to drīzāk izdarīs nekā mazgāt tajā rokas. Paldies! Nu, kolēģi, nu. kolēģi vairs nevēlas izteikties, dodu vārdu Markam Springeram, ECDC, izpildu direktoram lūdzu. Thank you very much. Paldies referenta ziņojums tāds skumīgs. Bet, nu, diemžēl, daudz ko, kas tajā minēts, man jāpiekrīt. Piekrītu arī citiem runātājiem, un stāsts nav ļoti pozitīvs. Svarīgākais ir tas, ka mums ir jāmācās no visa šī. Es varu tikai norādīt, ka ECDC ir piecas komandas, kas strādā Gvinējā Tie ir eksperti epidemioloģijā, un viņi mm, mēģina izveidot vietējās sistēmas, lai cīnītos pret slimībām un tieši ebolu. Tas nav vienkārši, jo ir daudz arī vēl citi eh, jautājumi, problēmas. Bieži vien trūkst arī. Jo, uh, benzīna un nevar aizbraukt uz attālākiem reģioniem, ir arī drošības problēmas. Tātad nevienmēr mūsu komandām ir iespējas doties uz attālākiem reģioniem. Un uh, to grūti šeit iedomāties, bet tā nu tas ir, tāda realitāte. Bet ir arī labas ziņas. Es zinu, ka Āfrikas Savienība lēmusi izveidot Āfrikas slimības kontrolas centrus Viņi ne tikai sazinājās ar Eiropas slimību profilaks un par slimību profilaks kontrolas centru ASV, bet arī ar mums, jo Eiropas struktūra varētu būt, teiksim, visai līdzīga Āfrikas struktūrai. Ir tātad arī tur un šeit daudz neatkarīgas valstis mums ir šīs kontakts ar Āfrikas Savienību, šis kontakts tiek nodrošināts ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Āfrikā un cerams, ka tādējādi mums izdosies izveidot ilgspējīgāku veidu, kā mēs kontrol, varam kontrolēt infekcijas slimības. Bet tiešām daudz ir jādara, un es gaidu, kā, kādas mācības mēs varam gūt no notikušā ļoti vienkārši vainot PVO un citas institūcijas, bet tas nav tik vienkārši, kāds izskatās, līdz ar to neizriet pāragrus secinājumus. Paldies! Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Europa. Paldies. Eiropas komisijas pārstāvim vārds. Uh, thank you very much, Chair. Um, my name is Dr. Philip. Paldies. Es esmu Filips Mons, strādāju Eko ģenerāla direkcijā kā ārsts. Es augstu vērtēju to, ka ir jāievēro personiskā uh, higiena, bet nu nevajadzētu gaidīt, kamēr pacients uh, nomirst. Protams, mēs varam gūt ārkārtīgi daudz uh, vērtīgu atziņu no visu šīs traģēdijas, un tas ir arī veikts. Mēs esam pielaiduši arī daudz kļūdu, un mums ir jāmācās arī uh, daudz tādu taktisku atziņu. Epidēmija jau turpinās, un mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai to beidzot iznīcinātu. Un mums nevajadzētu. Mums nevajadzētu pārāk daudz sevi šaustīt, un Eiropas Savienība ir darījusi daudz, lai cīnītos pret slimību. Piemēram, eko PVO, MSF un Sarkano krustu. Mēs viņiem palīdzējām jau pēc nedēļas, kad eh, tika paziņots par epidēmiju, un kolēģi arī eh, piedāvāja īpašu aprīkojumu, ko Gvinējā varēja izmantot jau pēc nedēļas, un mēs arī uz eh, cietušajām valstīm nosūtījām savus ekspertus. Uh, un mēs vēlējāmies arī saglabāt tādus veselības pakalpojumus, eh, kas nav saistīti ar ebolu, un mēs vēlamies, lai eh, nākotnes eh, medicīnas pakalpojumi būtu droši. Notika arī koordinējošās sanāksmes starp ģenerāla direkcijām un uh, dienestiem. Es domāju, es gribu teikt, ka konsultācijas notika uh, katru dienu un dalībvalsts šajās koordinācijas sēdēs piedalījās katru dienu, tad, kad epidēmija bija viss uh, nežēlīgākā. Mēs sazinājāmies arī ar ANO attiecīgiem dienestiem, lai labāk koordinētu savu darbību. Tāpat tika izveidots uh, civilās aizsardzības mehānisms, pateicoties kuram attiecīgās valstis un ANO aģentūras var prasīt jau kāda veida palīdzību no dalību valstīm. Dalību valstis ir patiešām reaģējušas, uh, sniedzot jebkādu palīdzību un tika veikts daudz darba, lai starptautiskie organizāciju sarkanā krūsa pārstāvji un uh, izceļošie cilvēki varētu tikt evakuēti atpakaļ uz Eiropu infekcijas draudu uh, gadījumā. Un arī divas dalība valstis Eh, ir darījuši ļoti lielu darbu, lai varētu mēģināt ierobežot kontroli, un tās vēlējās arī šo eh, epidēmijas valsts statusu saņemt. Un jāsaka, ka jau 15. septembrī tiek organizēta startautiskā konference par ebolu, un Daudzas dalībvalsts, kā arī starptautiskie partneri bija klātesoši, tas pats notika 12. decembrī, un jūs varbūt būsiet dzirdējuši, ka 3. martā mēs uh, rīkosim vēl vienu augsta līmeņa konferenci, kurā runāsim tieši par ebolas epidēmiju. Un mums jāsaprot, ko tad vēl varētu darīt, lai uh, varētu palīdzēt šīm valstīm. Jā, nu bija joms, kurās varbūt um, nevaram tik ļoti lepoties ar panākumiem. Un viena no tādām bija. Mm, medicīniskā personāla struktūras kopums, ko varētu nekavējoties nosūtīt uz cietušajām valstīm. Mm, ECDC strādā 350 cilvēku un, piemēram, ASV attiecīgā dienestā apmēram 15 tūkstoši. AS, apvienotajā karalistē un Francijā tika izveidotas um, sistēmas, īpašas struktūras, lai reaģētu uz uh, epidēmiju. Noteikti ir jāmācās no uh, šīm atziņām. Un Francija un Vācija sagatavoja balto grāmatu lai izveidotu tādu kā baltās ķiveres struktūru, kas būtu tādi, tāda medicīnas darbinieku rezerves komanda, ko varētu izmantot šādos gadījumos. Mēs esam guvuši ļoti daudz atziņu, mums ir jāsaprot, kāds ir pieļautās kļūmes, un neaizmirsīsim, ka mums ir. Uh, jāturpina cīnīties pret slimību, jo tā vēl nav galā, un došu vārdu kolēģim no DGS, ko, lai viņš vēl varētu detalizētāk pastāstīt. Si, allez-y. Merci beaucoup. Lūdzu, ja man vārds Digieversēs, esmu EFKO um, nodaļas, kas atbildīga par Āfrikas rietumu daļu atbildīgais. 3. februārī būs nopietna sanāksme. Mēs strādājam ar Pasaules banku un citiem, lai veiktu novērtējumu trīs valstīs, kuras skārus ebolas krīze, kā jau tika teikts. Tās ir ļoti trauslas valstis, kas piedzīvo pēc krīzes, pēc konflikta periodu, un, kā jau minēju, ir šis trauslums, nav valdības vai slikta pārvaldība. Uh, un arī sociālais izglītības veselības faktors mm, šīs jomas ir ļoti novājinātas finansējuma trūkuma dēļ. Un izējas punkts šiem mm, reaģēšanas plāniem pēc krīzes, kurus ieviešam uh, ar valdībām kopā, jo tas ir saistīts ar trīs valdību attīstības plānu. Ir acīm redzam, ka starptautiskā mm, mm, sabiedrība mēs ASV. Barēlai, mm, Gvinējai, Sierleonai un Liberijai var palīdzēt ilgtermiņā un jau ir paredzēts uh, sākotnējās Eiropas attīstības fonda programmās kā pamata uh, sociālai sektori būs mm, centrā un mm, sierā būs mm, atlapšana un, un arī būs akcents uz veselību un pārtiks nekaintīgums būs viens no galvenajiem punktiem visās trīs valstīs un arī pārvaldība. Eh, un šī analīze, ko mēs veicām, lai novērtētu valstu trauslumu, tas pilnīgā saskana ar prioritātēm, kuras veicām saistībā ar ebolas krīzi. Un tad komisija arī vienu darbību tulīt sāka, proti atbalstu Sierleonei un Liberijai finansiāli, jo bija fiskālie deficīti, kas apdraudēja pašas valsts darbību un uzticamību. Un varētu būt tāda katastrofa, ka nonāktu tādā pašā situācijā kā Centrāla Afrikā, ka valsts mm, vairs neeksistē. Nu, līdz ar to mēs Sierrai Leonē un Liberijai prioritāri palīdzējām vispār um, turpināt eksistēt, balstot viņu valsts budžetu. Un uh, jau 2014. gadā daudz līdzekļu tika veltīts tieši ebolai, Liberijai 30 miljonu eiro un Sierra Leone 22,6 miljonu eiro tika piešķirti. Šodien regulāri ir nu, cilvēki, kas strādā uz vietas, strādā ar valdībām patajās valstīs, kurā nav nu, veselības dienests kā struktūra, bet palīdzam viņiem attīstīt šo veselības sektoru, izstrādāt stratēģijas, ņemot vērā šo ebolas krīzi, um, esot gataviem arī finansē, piedalīties ar finansēm, kā tas bija jau bijis, un mēs, um, un ir šī tehniskā asistents no Lielbritānijas, no SV, un um, bija sāruna arī par um, bāreņiem, Un ir šī OUR programma, kas jau ir pieejama ārkārtas situācijā un attīstībā un arī, lai palīdzētu nākotnē bāriņiem eh, Gvinējas eh, NVO mums lūdza palīdzību, un mēs varam tātad finansēt šīs NVO. Protams, viss nebija ideāli, koordinācija jāuzlabo, ir šīs grūtības ātri nosūtīt humanitāro palīdzību eh, cilvēkus uz vietas. Es domāju, ka komisijas līmenī kopā ar veselības eh, eko un efko ģenerāla direktorātiem mēs eh, strādājām kopīgi, lai mums būtu visaptvaroša pieeja, lai risinātu krīzi, izmantojot eh, dažādos mums piešķirtos instrumentus un, protams, ņemot vērā arī laika ierobežojumus. Mm, bet pasākumi ir vērsti uz to, lai viņi būtu ilgspējīgi. Gvīnēja komisija gal, ir galvenais aizdevājs veselības jomā vismaz līdz 2020. gadam. Paldies, paldies, Versē kungs. Tagad došu vārdu atzinuma izstrādātājiem. Paldies. Vēlos pateikties kolēģiem Um, no Eiropas centra arī par jūsu devu un paldies komisijai. Pateicos arī sekretariātam par ieguldīto darbu. Uzklausījām atbildes, reakcijas, noteikti vēl varam par visu daudz ko padomāt. Par to, kā mēs labāk varētu kontrolēt epidēmiju un tam līdzīgi kā rīkoties uz vietas un citu starpā arī e, runāt ar to, kā vietējie iedzīvotāji to visu raugās. Bet jā, bija lieliski, kā esam izvēlējušies konstruktīvu pieeju, un tas ir ļoti svarīgi. Šodie aspekti, kas izskanēja, arī ļoti aktuāli, tik runāts par koordināciju, sadarbību. Uh, par koordinātora posteņu izveidu, un jāteic, ka viņam būs ļoti daudz darba, pat ja arī nebūtu ebolas, viņam būtu daudz jāsadā arī pie citiem jautājumiem, slimībām. Un tas ir ļoti atbilstīgi arī, jo runājot arī par citām slimībām, kas varbūt nogalina vairāk cilvēks nekā ebola. Uh, jāatrod risinājums, lai varētu izskaust šo slimību. Ļoti svarīgi norošināt arī koordināciju eh, starp Eiropas Savienību un PVO. Eh, šis ir absolūti fundamentāls eh, elements. To jau arī norādīju savā prezentācijā, varam darīt vēl vairāk un jāatzīst arī darbs, ko ir paveicis PPO un arī citas organizācijas, kas strādā uz vietas, ne tik uh, ne tikai medi, mediķi bez robežām, bet arī citas organizācijas. Nu, būsim konstruktīvi, lai domātu par nākotni, lai risinātu kompleksākas situācijas nekā tas, ko minējām mūsu um, komentāros. Komisija, protams, ir vairāk arī informācijas Ir arī attālās zonas, ka, kurām ir grūti piekļūt krīzes, konflikta situācija, kādā atrodas daudz no šīm valstīm. Un es arī domāju, ka tas nepalīdz. Taču ir jādara vēl vairāk nekā līdz šim, un mēs arī varam darīt vairāk. Daudz, kas jau tiek darīts ar instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, bet tad vajadzētu aizmirst arī vēl citus instrumentus. Eiropas Unībai vajadzētu būt arī elastīgākai un arī lēprātīgākai savās reakcijas svarīgi izvērtēt. Uh, situācijas trijās valstīs ir Ilona, Liberijā, Gvinējā Arī ir ļoti svarīgi rīkoties uz vietas. Izolēsim vīrusu, tas ir fundamentāli jāpievērš uzmanība uh, sektoriem, uh, dažādiem iedzīvotāju grupām, sievietes un bāriņi. Tas ļoti svarīgi. Tad ir specifiski elementi, kas var palīdzēt šādam iesaistītajām pusēm, balstīsimies uz uh, esošiem instrumentiem, varam radīt vēl citus papildus instrumentus. Ja mums tas izdodas šajā komitejā, mums tiešām izdosies izveidot uh, darbu pie ļoti konstruktīvu dosjē. Paldies referenta kungam. Paldies visiem arī par uh, jūsu izteik, uh, par jūsu komentāriem. Grozījuma iesniegšanas termiņš 10. februāris, pulkstens 12. Mm, balsojums arī komitejā 26. marts un Deve komitejā 13. un 14. jūlijas balsojums. Pārējiem pie nākamā punkta 20. Viedokļa apmaiņa ir Eiropas komisijas Eiropas zāļu aģentūras EMA pārstāvjiem par klīnisko izpēti trešajās valstīs. Iekļāvām šo punktu pēc uh, Pēc ar Līzes lūguma. Uzreiz arī vērts viņam. Lūdzu, Līzkungs. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen un kolēģi. Priekšsēdētā kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, mēs runājām par to, kas tapa zināms. Decembrī firma BioSense veica klinisks pētījums Indijā ļoti masīvi pārkāpjot dažādas normas. Un pirms četriem gadiem mēs pieņēmām Glenis Svilmatas ziņojumu. Kliniski pētījumi, ja tie tiek veikti Eiropas Savienībā, tiem ir uh, jānotiek saskaņā ar visām normām, arī ja tie notiek ārpus tās. Mēs ilgus gadus jau esam dzirdējuši, ka nevienmēr viss uh, notiek atbilstoši likumiem, tādēļ komitejā jau trīs gadus diskutējām par kliniskiem pētījumiem trešās valstīs un vēlējāmies, lai komisija tādu vēl skaidrāku, modrāk atsiraudzītos uz notiekošo. Protams, um, atļaujas atņemšana, um, zāļu izņemšana no tirgus ir mūsu spēcīgākais instruments, lai varētu uzņēmumiem, firmām piedraudēt. Tas neatieksies uz visiem produktiem, bet mēs te runājam par ģeneriskajām zālēm un certifikāti tiks atņemti tiem uzņēmumiem, kas ir eh, krāpušies. Es domāju, tas ir labs risinājums un es gribētu komisiju mudināt eh, šo ieteikumu pārņemt Mēs, protams, varētu uzzināt vēl vairāk, kas īsti ir noticis. Man ir viens jautājums komisijai. Emmas atzinumā ir teikts, ka uh, e, pacienta veselība nav apdraudēta, bet varētu rasties jautājums, kādēļ tad vispār šādi klīniski pētījumi tiek veikti. Uh, Tie tiek veikti, lai pārliecinātos par ļoti svarīgām detaļām, un, ja tas notiek ar tādiem kļūdainiem pētījumiem, tad vispār varētu uzdot jautājumu, nu kādēļ tad galu galā vispār ir nepieciešams uh, šīs uh, izpētes. Paldies, varbūt komisija var papildināt. Ehm. <clears throat> Paldies, Pīter Līzes kungs. Tagad došu vārdu Rīses kungam veselības ģenerāldirektorāta vadītājam, kas atbild par veselības produktiem. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Mums ir divas prezentācijas. Viena, ko sagatavojas Eiropas komisija, lai varētu labāk koncentrēties uz labāka ietvara izveidi, un mans kolēģis vēl tā pamatīgāk pievērsīsies procesam, tieši runājot par biosens lietu. Ja mēs runājam par eh, jau spēkā esošo likumdošanu, pagājuši gadu tika izveidoti jauni lēmumi un normas, mēs pieņēmām vairākus eh, svarīgus lēmumus arī par uh, izmantošanu. Tas ir pieejams visām komitejām un tālāk visi dokumenti, kas ir minēti pielikumā. Dokumentos ir jābūt vienai identiskai valodai visās dalību valstīs, un mēs izveidojām arī koordinētu izvērtēšanas mehānismu, runājot par multinacionāliem pētījumiem, izmēģinājumiem tādiem, ko veids gan nozara, gan akadēmiķi zinātnieki. Mēs strādājam pie jauna instrumenta, izveidosim ES portālu un datu bāzi. Pie tās izveidas strādā EMATA, tad Eiropas zāļu aģentūra sadarbojoties ar komisiju un dalību valstīm. Ir īpaši darba grupa, kas strādā pie portāla izveidas, bet tāpat mēs arī konsultējamies ar uh, ieinteresētajām pusēm. Regulas piemērošanas uh, joma ir saistīta ar portāla un datu bāzes uh, funkcionalitāti. Un 2016. gada beigās, 2017. gada sākumā mēs varēsim veikt ietekmes izvērtējumu jo tad jaunās normas būs pilnībā stāžās spēkā. Jau viens būtisks jautājums izskanēja, to minēja Pēters Līze, proti klinisko pētījumu ētika. Ir jābūt pilnīgai drošībai, ka eh, šie pētījumi notiek saskaņā ar protokolu, ar protokolu tiek eh, iepazīstināta komanda, kas veic izpētu, un ir jāizmanto GCP, jeb laba kliniskā prakse, par ko pastāv arī globāla vienošanās tālāk. Datu iesniegšana un jaunās klinisko pētījumu uh, prasības. Jāsaka, e, neatkarīgi no tā, vai pētījumi notiek e, dalību valstīs vai ārpus tām, e, uzņēmumiem ir jāievēro identiskas normas, un tā pētījumi ir jāiedistē PVO oficiālajā vēstnesī. Ja runājam par datu izmantošanu, kas tiek lietoti mārketinga autorizācijas procesā, ir atkal jāievēro šie eh, globālie klīniskie standarti, kas ir ekvivalenti ES izmantotajiem, un ir jāievēro arī ētiskie principi. Tas jau bija iekļauts esošajā regulējumā, kas joprojām ir spēkā. Kā kontrolēt pētījumu norisi tieši tādēļ, Mēs te šodien arī esam sapulcējušies. Mums ir vairāk uzmanības eh, jāpievērš mūsu rītībā esošiem instrumentiem. Ir, eh, protams, inspekcijas. Dalību valstīs tās veids pašas dalību valstis. Mēs paļaujamies uz dalību valstu inspekciju veikšanas kapacitāti un ēma koordinēs inspekcijas, lai e-resursi tiktu izmantoti daudz efektīvāk. Un ir arī jāapzinās, cik daudz inspektoru vienlaicīgi var strādāt Eiropas Savienības dalību valstīs, un pēc tam inspekciju ziņojumi tiks augšup ielādāti ES datu bāzē. Mums ir arī divpusējas tikšanās ar trešajām valstīm, tas notika pagājušā gadā novembrī, mēs tikāmies piemēram ar Ķīnu un runāsim par to, kad aprīļa beigās tiksimies ar Indijas pārstāvjiem. Ēmā prezentācijā tiks paskaidrots, kā mēs izvērtējām uh, attiecīgos riskus, ko varēja radīt uh, šī uzņēmuma veiktie pētījumi. Eiropas komisija uzsāk šo kontroli, kas varēja realizēties pateicoties uh, Francijas uh, veiktajai novērošanai. Jaunā sistēma veiks kontroli, notiks sistēmas uh, revīzija dalību valstīm. Ir jāizmanto spēkā esošās pārbaudas sistēmas un jāvēro arī IPS uh, ražošana dalību valstīs. Tas ir mūsu uzdevums. Domāju, ka mēs jau esam savu darbu līdz šim veikuši godam. Ir jākoordinē sava darbība, audita ziņojumiem jābūt publiski pieejamiem, tie arī datu bāzē tiks uh, augšu pielādēti. Un visu beidzot pēdējais attēls - pārtiks un veterinārais dienas uh, Santa ģenerāla direkcija uh, veic uh, šīs visai Eiropas kontrols. Mēs te nerunājam tikai par uh, pārtiku, bet arī medicīnas iekārtām. Jā, pārbauda arī API, kas ir ļoti svarīgi tieši farmācijas nozarē un uh, medicīnas ierīces. Mums ir jāsaprot, kā to visu darīt. Šī ir at atšķirīga sistēma no līdz šim izmantotajām, un mums ir uh, jāparūpēs par tādiem instrumentiem, ar kur palīdzību varēsim veikt to vislabāk. Tagad došu vārdu savam kolēģim Lūdzu. Doktor. Uh, lūdzu. Eiropas un Zāļu aģentūras uh, pārstāvis. Labpēcpusdien, dāmas un kungi. Paldies par komitejā Līsa kungām par iespēju noturēt šīs dienas diskusijas. Es vēlētos runāt par uh, klīnisko izmēģinājumu arī jau inspekciju par klīnisko izmēģinājumu noturēšanu, kā arī runāt par ģeneriskiem medikamentiem. Nedaudz arī paskaidrošu, kā šī ekvivalences pētījuma arī tiek veikti. Kā klīnikas kompānijas ar to nodarbojas un pēc tam runāšu arī par inspekcijām un arī par uh, specifiskiem medikamentiem turmākiem soļiem. Nākamajā attēlā klīniskie izmēģinājumi, kas tiek iesniegti EMA, tad runa ir par medikamenta produktiem, 10 līdz 100 klīniskie izmēģinājumi ar vairākiem tūkstošiem pacientu. EMA saņem tikai nelielu uh, Uh, apmēru uh, pieprasījums pēc izmēģinājumiem ģenēriskiem medikamentu ieguvē. Runa ir par vienu līdz trim klīniskiem izmēģinājumiem ar apmēram 24 cilvēkiem. Lielākā daļa uh, pieteikumu tiek veikti caur dalību valstīm starp nacionālajām apusējās atzīšanas vai decentralizētām procedūrām. Visbeidzot, kā jau arī kolēģis no komisijas paziņoja, pašas inspekcijas veids eh, dalību valstu kompetento iestāžu inspektori sadarbībā ar EMA. Nākamais attēls. Šeit mēs redzam datus no liela apmēra klīniskiem izmēģinājumiem, kas arī atbalsta EMA, tātad jūs redzat zaļā krāsā arī valstis, kur tiek rekrutēti pacienti, lai pielieto šajos izmēģinājumos. Dāti norāda, ka 35% no pacientiem nāk no Ziemeļāfrikas, ASV un Kanādas, 37% no Eiropas. Un 9 uh, Latīņa Amerikā, 9,5 Āzijā un arī Krievijā un tā tālāk. Šajos gadījumos, piemēram, Indijā klīniskie izmēģinājumi 2% no kopējā, bet es tomēr arī uh, pēc tam runāšu par viņu uh, lomu ekvivalences uh, sakarā. Te jūs redzat, kā attīstās situācija pēdējā desmitgada laikā no 5. līdz 13. gadam. Dzeltenā līnija. Pacienti, kas ir rekrutēti ārpus uh, ES un Ameriku, sarkanā līnija Ziemeļamerika, zilā Eiropa. Redzam, ka desmit gados uh, pieaugums samērams visos reģionos Nu, protams, te ir atšķirības katru gadu, bet eh, mazāks eh, pieaugums ir bijis pēdējo divu gadu laikā, kas attiec tieši uz uh, izmēģinājumiem ārpus Eiropas Savienības. Ko šīs attēls mums norāda, ka pēdējā desmit gadu laikā esam saņēmuši datus par 1,2 miljoniem pacientu laikā no 5. līdz 16. gadam. Un pēdējā gada laikā varētu arī vēl būt papildus dati no 200 tūkstošiem pacientu. Un viņi ir piedalījušies 107 valstīs vairāk nekā 100 tūkstošos klīnisko izmēģinājumu. Tie ir ļoti lieli skaitļi. Dažas no klīniskiem izmēģinājumu vietām nodarbojas ar ļoti lielu skaitu šiem klīnisko izmēģinājumu. Un uh, dati ir pieejami 635 jaunās um, mārketinga atļaujas uh, izdoš, uh, izdošanā un arī uh, 419 laba klīniskā prakse un inspekcijas, kas saistīga ar to jāuzsver arī, ka Eiropas inspektori tajā pat laikā ir veikuši apmēram 5000 inspekcijas. Tā ir skaitā arī šajos 419 inspekcijas, tad ir šie EMA. Uh, sistēmas inspekcijas un vēl svarīgāk arī ekvivalenšu pētījumu inspekcijas Eiropā ārpus Eiropas, kas attiecas uz nacionālai decentralizētu uh, mārketinga atļauju uh, izsniegšanu. Un tad vēl viena lieta - inspekcijas, kas notiek Eiropas Savienībā, tas ir ļoti svarīgi, jo, protams, Eiropas Savienībai arī ir jānodrošina uh, ka klīniskie izmēģinājumi notiek šeit atbilstīgi, kā Eiropā ir labs standarts, no tā ļoti daudz atkarīgi. Te mēs redzam, kā attīstās GCP inspekcijas, ko ir īstenojušas EMA centralizētās procedūras starpniecība no 2000 līdz 2014 gadam. Ko mēs te redzam? Inspekcijas skaits pieaudzis ievērojami gadu laikā otrkārt. Uh, mēs redzam, ka tā proporcijas rāps Eiropas Savienības Eiropas inspekcijas tā tad ir lilā krāsā. ASV nedaudz gaišākā, tādā beišīgā tonī. 15% no inspekcijām 2014. gadā notika ASV Eiropas Savienībā arī liela daļa Āzijā, Centrāla Amerikā, Krievijā, Āfrikā. Turpināsim arī to visu uzraudzīt. Tagad pārējām pie startautiskā darba. Iepriekšējais attēls jau to norādīja. Te ir arī dāti par inspekcijām, kas tiek veiktas arī dalību valstīs. Uh, arī e, inspektoru izmēģinājums Eiropas Savienības pieaug, mums ir arī trešās valsts e, trešajām valstīm noslēgt līgumu ar regulatīvām iestādēm, divpusējās arī divpusējā līguma ar komisiju, tad arī divpusējā līguma ar Ķīnu, Krieviju, ASV, ir arī ražošanas inspekcijas, ne tikai kliniskās uh, e, kliniski izmēģinājumi. Tādējādi mēs varam arī par eh, inspekcijām apmainīties ar informāciju un arī palielinām kapacitāti. Daudz inspektori ārpus Eiropas Savienības valstīs, kas īpaši aktīvi nodarbojas ar kliniskiem izmēģinājumiem, arī jo tur tiek organizēts apmācības un arī GCP inspektori no Eiropas Savienības tur piedalās. Arī mēs tieši sekojam negatīvo inspekciju rezultātiem, arī par inspekciju, ko tagad runājam. Mēs dalījāmies informāciju arī ar ASV FDA un citiem regulātoriem, ar kuriem mums ir cieši kontakts, un arī viņi dalās savā informācijā ar mums. Tādējādi dažkārt apakaļ arī mēs esam atcēluši atsevišķu tirgus atļauju uh, izdošanu piešķiršanu. Tad arī mums ir cieša sadarbība FDA, tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs kombinējam Eiropas ASV inspekciju resursus, tad runa ir par ļoti lieliem apmēriem. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai mēs nekoncentrējamies uz vienām tā pašām vietām, lai mēs dalāmies informācijā, lai varētu maksimāli izmantot resursus, lai varētu pārbaudīt pēc iespējas plašāku valstu klāstu, jādalās ar pozitīvu informāciju, lai mēs arī to varam iekļaut mūsu plānošanā. Tad vēl specifiski runājot par ekvivalents spētījumiem ģenerētisko medikamentu jomā, sadarbojamies arī ar uh, ASV, iekļaujam arī ģenerētiskos medicīnas, kopš pagājušā gada janvā dalāmies ar informāciju un plāniem par klinikām, laboratorijām, kas veids šāda veida testus Mēs tiešāk sadarbojamies arī šajā jomā, ļoti svarīga um, lieta ir izveidot tādu globālo katalogu par klīnis, klīnikām, laboratorijiem, kas veids pētījumus un dažādas klīniskos izmēģinājumus gan ar pozitīviem, negatīviem rezultātiem. Mums ir jāpalielina standarti eh, sadarbībā ar starptautiskajiem uh, regulatīviem kolēģiem. Es jau runāju par uh, apmācībām. Vēlos tikai vēlreiz uzsvērt, kā mēs aicinājām ne ES iestādes, arī inspektors no Latvijas, Amerikas, Āzijas, Krievijas, ASV piedalīties arī mūsu ikgadējās apmācību programmās. Arī mēs pagājuši gadu uzsākām arī apmācību tiešsaistē jaunajiem inspektoriem ārpus Eiropas Savienības, īpaši sadarbībā arī ar Francijas aģentūru. Uh, un vairākām citām Eiropas aģentūrām, kurām ir īpaša pieredze, ekspertīze, ekvivalents pētījumu inspekcijā, un te arī ir, un um, tiek noturēti specifiski kursi un apmācības. Kādēļ šī līdzekļu izmēģinājumi ir svarīgi? Kādēļ tiek veikti? Ģenerētiskie medikamenti ir ordinālā medikamenta kopijas šie medikamenti arī tātad tiek uh, izdoti, ražoti tad, kad uh, tātad oriģinālais medikaments vairs nav pieejams. Hmm, balstās arī uz vieniem, diviem, trim ekvivalents pētījumiem, ko veids ar brīvprātīgajiem par vispārējo, visi šī tad neapsēdētie dārti par efektivitāti arī šiem cross uh, referents par uh, kompānijas sākotnējo dosie, tātad uh, mēs šeit redzam arī, jo kas, kā tiek uh, pārbaudīt, piemēram, asins līmeņi, lai arī ģeneriskajiem medikamentos tas būtu identiski ar orģināliem, un tad arī 24 veseli brīvprātīgie piedalās, kas piedalās izmēģināja dažādās fāzēs, sākumā orģinālais, uh, orģinālā tableta tiek izmēģināta ģeneriskā, un tad tiek pārbaudīti šie asins uh, līmeņi, arī tiem ir jābūt ekvivalentiem, jābūt tādam pašam uh, klīniskam efektam. To pieprasa Eiropas uh, zaļu likumdošana. Tur ir daudz arī specifiski detaļu par to, kā ir jāveic šie pētījumi un jākontrolē. Kas veic šos pētījums izmēģinājumus? To veic CRO um, līguma pētniecības uh, organizācijas, klīnikas, laboratorijas, kur uh, viņi arī rekrutē uh, brīvprātīgos, kur viņi ņem asins paraugus, izmēģina zāles, kur notiek izmēģinājumi. Tās ir arī laboratorijas, kur arī asinsūrīna līmeņi tiek mērīti. Tas, kādā veidā ģeneriskie medikamenti tiek tirgoti, pārdoti, te var būt vairākas arī tirdzniecības atļaujas, kuras ir vairākām kompānijām, bet kas izmanto tātad vienu un to pašu uh, medikamentu. Viņi iegādājas no vienas tās pašas uh, rūpnīcas, bet tad viņi varbūt ieliek dažādos iepakojumos, mārķē atšķirīgāk. Līdz ar to varbūt vairākas tirgus atļaujas, kādas ir piešķirtas vairākām kompānijām, bet uh, balstās viņi visus vienu ekvivalentu spētījumu, tie tas multiplikātoru efekts un CRO atšķirībā no rūpnīcām nevar saņemt licences no regulatīvām iestādēm, bet, nu, katra, katrs pieteikums arī tiek izskatīts, mēs izvēlamies riska uh, pamatot pieeju, ņemam vērā arī prievē, iepriekšējo inspekciju vēsturi. Ja ir bijušas kādas problēmas iepriekš, tas ir jāzina risks, kas ir jāizsako. Tāpat arī zinātnieki izvērtē arī informāciju par asins līmeņiem, testa apstiprināšanu un uh, izanalizē citu veidu informāciju. Atbildība par klīniskā izmēģinājuma veikšanu, protams, ir uh, klīnikas laboratorijas uh, šim um, sponsoram vai kliniskā izmēģinājuma nodrošinātājam, kas nepasam informāciju arī tālāk tirgotājiem, un tagad arī jau uh, zāļu aģentūras cieši sadarbojas, lai raudzītu, kādu veidu CRO veic šos izmēģinājumus un salīdzina ar lielāku daļu lielu plašu pētījumu loku, kas uh, arī nāk no dažādām citām valstīm. Tālāk arī mēs redzam te, ka um, par innovatīviem izmēģinājumiem, un te mēs redzam arī ekvivalences pētījumu inspekcijas valsts, kur ir visvairāk ir šāda inspekcija, tās ir, in, tā ir Indija, 105, 143 pavisam kopā, pārējie attiec tieši uz uh, inovatīviem produktiem. Vāc, Itālija, Kanada, Rumānija, Vācija. Vācija, jūs redzat, šī atšķirība rindī. Vācijā ir tūkstoši eh, daudz arī inspekcijas. Vācijā tieši attiecas uz inovatīviem medikamentiem, kur Vācijā notiek izmēģinājumi. Lūk, tas nozīmē to, ka inspekcijas programma ļoti aktīva. Uh, 105 inspekcijas Indijā. Galvenokārt notiek ar Nacionālo tirgus atļaus izdošanas procesu starpniecību tālāk. Biozinātne vai kā, kā ir viena no um, tām, kas iekļauj arī jo, um, tirgus atļaujas iesniegšanas uh, um, dosieru Šeit ir runa par ECG, elektrokardiogramu eh, reģistrēšanu pētījumiem, tad arī ir ECG no, tā, ECG no kas tiek veikts viens cilvēkam, var arī būt vairāk šie subjekti vārdi, varbūt, ka cilvēki ir aizmirsuši kaut ko izdarīt, aizpildīt savus dosietus, viss nav skaidrs. Uh, Tātad šie pārkāpumi notika diezgan ilgu laiku, 2008. līdz 2014. gadam. ECG nav bioekvivalents pētījumos, viņi tiek reģistrēti tieši drošības testos. Tad ir vairāk trūkumi par personu vārdiem, subjektu vārdiem un arī par klīnikas uzticību ir citi jautājumi, kurus mēs nevaram retrospektīvi izmērīt. Tātad tāpēc galvas inspekcijas galvā laboratorijas neatklāja sistemātiskas problēmas, kas būtu nozīmīgi. Šeit jāuzsver arī, ka mēs runājam par problēmām klinikā, kas uh, nesniedz tiešu norādi par uh, Eh, drošības ietekmi uz pacientiem, kas piedalās šajās, šajos izmēģinājumos. Tālāk runājot arī par eh, informācijas saņemšanu no Francijas aģentūras, 31. punkts, tātad eh, aicinājums arī izskatīt inspekciju uh, rezultātus, jauniem medicīnas dokumentiem un arī Uh, pētījumi, kas ir veikti pirms um, 2008. gada vai ir jāiekļauj. Līdz ar to CHMP ir noslēgts un. norāda arī, ka tad arī bija šīs problēmas ar GVK klīnisko, klīnikas uh, testiem un uh, tādējādi. Es domāju, ka ilustrēja sistēmu, kā mēs organizējam inspekcijas, arī finalizējam inspekciju rezultātus, ko arī finalizējām pagājušā gada jūlijā augustā. Mums ir arī tāda piesardzības uh, rīcība, lai varētu aizsargāt Eiropas pacientus un nodrošināt arī to, lai uh, Uh, klinikas, kliniskā izmēģinājuma standārti, tirgus atļaujas izsniegšanās gadījumā būtu augsti, ir iekļaut vairāk produkti. Uh, Vairākas uh, tātad uh, tirgus atļauja procedūras saistībā ar klīnikām, lielās klīnikas var veikt vairāk desmit tūkstoši izmēģinājumu gadā un tirgus atļauju uh, saņemšanai ir eh, nepieciešams ļoti daudz šī testa un arī runa ir par ļoti lielu skaitu tirgus atļauju izdošanu, nu, vien no nu, 300. Ir pietiekami daudz data pieejami arī no citām no klīnikām. Bet medī, me, medikamentu produktiem, kur nav pietiekami dati no citiem pētījumiem tad tur ir uz, tad ar atlikt šī tirgus atļaujas piešķiršana ir jāpārliecinās um, arī tuvāko nedēļu laikā, kāda būs komisijas um, izvēle un lēmums šai sakarā. Tālāk par kritiski svarīgiem medikamentiem, jo iespējams, ka alternatīvas nav pieejams nacionālajos tirgos. Dalībvalsts var tad arī lēmt, ļaut, turpināt ražot attiecīgos medicīnas produktus Jebkurā gadījumā kompānijām ir jāsniedz jauna ekvivalents pētījumi 12 eh, mēnešu laikā, lai arī netiktu īstenot tirgus atļaus atcelšana un visbeidzot par nākotnes soļiem mums jākoncentrēs, jo īpaši vispirms jāteic, ka joma ir ļoti sarežģīta, ir ļoti daudz eh, Eh, šīs klīnikas laboratorijas, eh, daži apvienojas, daži eh, slēdz savu darbību, runa ir par tūkstošiem tirgus atļaujām, kas izmanto dažkārt vien to pašu klīnisko izmēģinājumus, ir labāk jākonsolidē informācija. Uh, un arī jāpadara pieejama Eiropas Savienības regulātoriem, jādalās ar starptautiskiem partneriem, lai varam izveidot šo katalogu ar izmēģinājumiem un klīnikām, kur notiek izmēģinājumi, dalāmies ar inspekciju informāciju par šo palielinām informācijas apmaiņu ar mūsu partneriem RDA un PVO, jo īpaši, kas aktīvi darbojas šajā jomā, tas var novedi, novest arī pie tā, ka mēs uh, plānojam savas inspekcijas efektīvāk, noturēsim arī darba grupā ģenerisko medikamentu asociācijām tuvāko mēnešu laikā, lai varētu vēlreiz uz uzsvērt arī to, un arī publicējam jau dokumentus par to, ka ir atbildība ietirgus atļauju izdevēju iestādēm, kā viņiem ir jābūt ļoti atbildīgiem pār dosie izskatīšanu, lai viņi paši arī nebūtu klīnisko izmēģinājumu sponsori, ir jāveic arī auditi. Sistēmas darbotos efektīvi un visbeidzot, kas attiecas uz eh, GCP inspekcija informācija. Um, apmaiņu, ko tātad arī kolēģis, lielāka informācijas apmaiņa Eiropas Savienībā par inspekciju plāniem, ziņojumiem, tas viss jākoordinē, jāplāno, arī, kas attiec inspekcijām trešajās valstīs. Viena no sēkām būs tāda, ka, kā jūs zināt, mēs esam publicējuši rekomendācijas par informācijas caurspīdīgumu, par klinisko izmēģinājumu regulāru Tas nozīmē, ka arī starptautisko inspekciju ziņojumi rezultātā arī būs publiski pieejami, lai šīs lietas būtu redzams un varētu dalīties tajās. Merci, merci beaucoup, doktor. Lielas paldies, Suīnija kungs. Matijas Grote ir pieteicies izteikties lūdzu. Eh. Paldies, es esmu EMAS kontaktpersona parlamentā. <clears throat> Gribēju pateikties Pēteram Līzem un Svīnijam kung, Svīnī kungam par to, ka šodien varējām izteikties um, un apspriesties. Jā, Ēma ir rīkojusies ļoti ātri, nu, tūkstoši uh, ierakstu bija jāapstrādā. Tas ir ļoti liels darba apjoms un tik īsā brīdī, nu, pat uh, grūti iedomāties, kā tas viss mm, uh, varēja tikt paveikts. Un Svinīkungs teica, kādas atziņas no tā viss ir jāiegūst, lai sistēma vēl vairāk uzlabotu, lai mēs varētu rīkoties tikpat veiksmīgi kā amerikāņi, bet viņiem ir vēl lielāka kapacitāte, kā veikt inspekcijas. Domāju, ka ir iespējami vēl konkrēti uzlabojumi un es neesmu vēl tik eh, ilgi bijis jūsu uh, kontaktpersona, mēs esam jūs arī kritizējuši, bet jāsaka, ka saziņa tagad ir patiešām uzlabojusies, un es gribu pateikt, eh, ka esmu priecīgs, ka jūs reaģējāt uz notiekošo. Eiropas Savienībā mums ir uh, vēl jāveido vēl labāk sazarots tīkls, bet arī starptautiski tam ir jānotiek. Ir ļoti daudz strīdu notikuši par šo brīvās tirzniecības nolīgumu. Varbūt, ka arī šajā nolīgumā varētu iekļaut kontrols un inspekcijas starptautiskā līmenī, jo kliniski pētījumi eh, ļoti bieži, ja gandrīz nevienmēr notiek ārpus Eiropas Savienības. Tādēļ šeit ir jābūt ļoti augstam drošības līmenim arī eh, ārējo tirniecības nolīgumu ietvaros. Varbūt varētu šeit veikt zināms piedienu. Ja, ja, iekusināt svīras, lai kopīgi ar amerikāņiem slēdzot brīvās tirzniecības nolīgums mēs vēl uh, varētu paaugstināt šo inspekciju un klinisko pētījumu latiņu. Arī šonedēļ komitejā mēs runājam par TTIP, no tā mēs nevaram izvairīties pēdējā mēneša diskusijās. Nu, arī ir, tā arī mums ir viela pārdomam. Paldies, ka jūs savu darbu veicāt tik naski un paldies Eiropas zāļa aģentūrai. Merci, monsieur. Lielas paldies, Gratis kungs. Dodu vārdu Pjučas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Tiešām ļoti informatīva informācija. Mēs eh, uzklausījām ēmas prezentāciju, tur tik daudz lietu bija, bet ir dažas satraucošas lietas. Pirmkārt, te runa par Eiropas Savienības dalību valstīm, tur nav liela problēma, ja mums ir regulējums, eh, juridiskie risinājumi, kas attiecas uz farmaceitisko nozari un klīniskajiem izmēģinājumiem. Pats, ja viss nevienmēr ir labi ieviests, tomēr uh, Mm, te būtu runa jau par citu diskusiju, bet no otras puses ir arī trešās valstis, kuras var sadarīt vēl divās apakšgrupās, piemēram, ASV un FDA un EMA ir atšķirīgas procedūras, līdz ar to jautājums ir šāds. Cik tālu mēs esam tikuši salīdzināmības Mm, konsolidācijā attiecībā uz standartiem un kāda ir situācija EMAS un FDA mm, savstarpējā atzīšanā tieši attiecībā uz medikamentiem, jo te ir bija arī šis startautiskais konflikts, kur bija miljardiem eiro naudas iesaistītas, un tas ir pirmais punkts, bet mēs vēl atgriezīsimies arī pie TTIP eh, kontekstā, bet ir arī vēl cita apakšgrupa šīm trešajām valstīm - attīstības valsts Indija, Pakistāna, Ķīna, un šeit esmu nobažījies, nav pietiekami liela koordinācija. Mēs runājam par vienkāršām lietām, eh, do, medikamentu lietošanu, un šis princips ir visur vienāds šīm aktīvajām vielām. Ir daudz vielu, bet te nevajadzētu satraukties, jo šī aktīvā viela tiek ir saņēmusi aģentūras apstiprinājumu, līdz ar to nav jāprāto, vai tur varētu būt kādas problēmas vai zāļu ražotājs. Būtu jāpārbauda, jāveic kādas inspekcijas, lai pārbaudītu, vai visi pasākumi tiek ievēroti. Uh, Un tomēr problēma šeit rodas. Par to uzdošu jautājumu. Vai Ema uzticās tajās struktūra vienībās, kas veic kliniskās izpētes? Vai pēc tam ir kādas pārbaudes, apstiprinājuma pārbaudes, lai kontrolētu, kas notiek klīniskajās izpētēs. Un šeit es tiešām uh, noslēgšu savu jautājumu. Es tiešām vēlos iegūt atbildi uz šiem jautājumiem. Tas attiec ne tikai uz ģenera, ģeneriskajām zālēm, bet arī inovatīvajām zālēm, kas ir ļoti svarīgas lielajiem farmaceitiskiem uzņēmumiem. Un šobrīd tiešām ir mm, šie milzu uzņēmumi sektorā, kas darbojas, un Eiropas Savienībā ir svarīga loma šeit spēlējama. Tas ir svarīgi šiem jaunajiem medikamentiem. Uh, ka šīs klīniskās izpētes notiek trešajās valstīs, jo vieglāk pārliecināt cilvēkus, Peličīnī kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos arī pateikties komisijai, Eiropas zāļu aģentūrai par paveikto darbu šajā tik svarīgajā jautājumā. Es vēlētos arī paust gandarījumu par debatēm. Uh, Es uh, piekrītu Līzes kunga teiktajam par to, ka it kā nesot riska klīniskajām izpētēm, bet nav tādu izpēšu bez riska. Un es uzskatu, ka sociālais aspekts klīniskajām izpētēm ir lieta, kas vērš man uzmanību, jo šeit ir neaizsargāti iedzīvotāji skarti un Eiropas Savienības robežās un pie ASV robežām esam uh, konstatējuši izpētes, kas tika veiktas uz uh, bērniem arī dzēn, un cilvēki pat neapzinājās, ko tieši viņiem dod. Es domāju, ka te ir ļoti stingri, bārgi pasākumi jāveic uh, attiecībā pret tiem farmaceitiskiem uzņēmumiem, kas šāds lietas dara, vai Eiropas zāļu aģentūrā ir kādas iespējas kontrolēt visas mm, pārbaudas formas šīm izpētēm un kā koordinēt kontrolas pasaules līmenī. Un te es pievienojos piečas kungam. Un ne tikai Eiropas Savienību, Ziemeļa Eiropa te ir iesaistīta, bet arī trešās valstis, kur ir mazāk mm, pārbaužu un līdz ar to vieglāk eh, tur ir veikt kādus eksperimentālus izpētes gadījumus kas netiek tā pārbaudīti. Uh, Līzes kungs, vai jūs vēlreiz vēlaties izteikties? Nē. Tādā gadījumā došu vārdu Rīzes kungam, Eiropas komisijas pārstāvim. Paldies par uh, labajiem komentāriem, kas izskanēja visu pirms. Es teiktu, ka mēs starptautiski ļoti cieši sadarbojamies ar FDA Un e, tātad notiek sadarbības starp EMA un FDA, un mēs cenšamies izveidot tādu sistēmu, kas mums ļautu izmantot e, resursus inspekcijām starp abām valstīm. Mēs tiešām koncentrējamies uz tām valstīm, kur mm, kā Ķīna un Indija, un mm, te mēs runājam par šīm labajām klīniskajām pās, praksēm. Tētips sārunas ir papildu grūdienis un stimuls mūsu diskusijām. Uh, domājot par to, kā padarīt mūsu darbu labāk, ir uh, izveidota mm, darba grupa komisijā FDA un mm, dalību valstīs, lai varētu atrast pēc iespējas uh, labāko veidu, lai padarītu mūsu darbu. Un uh, Pirmie rezultāti būs eh, sagaidāmi jau šī gada jūnijā, un tad redzēsim, kā var, virzīt, kā var virzieties tālāk uz priekšu, runājot par starptautisko sabiedrību, vai mēs varam visi mm, kopā sanākt tīras eh, iniciatīvas, eh, internacionāla regulātoru koalīcija, kas regulāri tiekas, un mm, tur mm, piedalās ne tikai Japāna, ASV, arī Austrālija, Eiropas Savienība, bet arī citas valstis, Dienvidu Koreja, daudz eh, citas puses, kas eh, vēlas tuvināties šai grupai, kas vēlas strādāt labāk. Es domāju, ka tas palīdzēs. Mēs arī reformējam starptautisko harmonizācijas konferenci kas ir uh, brīvprātīgs princips, cerams, ka tas labāk darbosies, varēsim izveidot standartus, ka tas globāli arī tiks atzīts un kā parasti ir valstis, kas ir aktīvāk iesaistījušās, tādas, kas mazāk aktīvas, bet mēs cenšamies paši intensīvi iesaistīties šeit, aktīvu lomu spēlēt. Runājot par klinisko izpēšu Mm, skaitu, kas tiek veikti uz bērniem. Es domāju, daļa no atbildes ir arī tāda, ka mēs ieviešam regulējumu, ka ir vairāk medikamentu, kas tiek pārbaudīti, ka, to, ka tie tiek atbilstīgi lietot arī uz bērniem. Tas ne tikai attiec uz AS, e, e, bet arī uz ASV, ka ir šie izpētes, kur tiek izmantot arī bērni, bet, protams, mums ir jāparunājas par to, lai kāda izpēta arī nebūtu, ka mēs parūpētos par pacientu pēc iespējas labāk. Un ir arī citi noteikumi, ne tikai GCP, un tur ir vienkārši e, arī ētiskais un profesionālais jautājums. Varbūt tu vēlies kā papildināt. Lūdzu, mm, daž, dažādajos aspektos, ko jau uzsvēra kolēģis eh, ēma valstis un citas valstis ļoti piedalās labajā praksē un inspekcijās, kas arī mm, norit un šajā apmaiņā, viedokļa apmaiņā par regulējumu, bet specifiski starp Eiropas Savienību un ASV um, mm, mans GMP un uh, klīnisko izpēšu nu, komandas uh, ir ciešā saskarē ar ASV. Katru nedēļu mēs apmaināmies ar inspekcijas ziņojumiem, ar rezultātiem. Uh, Un no vienas puses mēs varam kopīgi darboties un uh, raudzīties, vai nav kāda būtiska neatbilstība, vai tas būtu kliniskajā izpētē vai citur, bet mēs arī apzināmies mm, un zinām šīs vietas, kurās ir vai nu bijuši pozitīvi rezultāti, un mēs neatgriežamies šajās vietās vēlreiz mm, pēc pieciem vai desmit gadiem, bet mēs katreiz ejam uz uh, citām vietām, pārbaudam citas vietas, un ir šāda sinerģija starp Ziemeļa Eiropas un Eiropas Savienības uh, sistēmām, kas uh, kļūst ar vien ciešāk, aizsargājot pacientus, un arī šī dā, iegūtie dati ir ļoti augstas kvalitātes, izsniedzot tirgus uh, atļaujas, un arī nu, par šiem sastāvdaļām, mm, aktīvajiem produktiem, vai tur tiek ievērot standarti. Ir tehniskās atšķirības starp noteikumiem, starp ASV un Eiropu, un, bet pamatlietas ir ļoti līdzīgas. Inspektori kopīgi ir strādājuši, kopīgi izgājuši apmācību, kopīgi veikuši inspekcijas, līdz ar to šī sapratne ir labāk attīstījušies pēdējo sešu gadu laikā, ir lielāka uzticamība, un ja kāds inspektors saka, ka šajā vietā viss ir kārtībā, tad mēs viņam ticam un iesim kaut kur citur, bet ja kāds saka, ka ir reāls problēmas, tad uh, mēs kopīgi varam darboties un rīkoties, un ir e, tādi gadījumi, kur arī PVO piedalās ne tikai ES un ASV šajās ražošanas vietās. Par nākotni tas tiešām ir atkarīgs no labiem datiem, uzticamiem datiem un e, šos ražotāju klīniku mm, uzskaitas un runājot par aizsardzību šiem neaizsargātajiem uh, pacientiem mums jau bija arī komiteja pirms trīs gadiem, un nu, tur līdz uz to atsaucās Eiropas inspektori un regulātori ir publicējuši vadlīnijas un eh, to, kas tiek gaidīts, jo īpaši attiecībā uz uh, izpētes um, dalībnieku aizsardzību un kas tiek gaidīts. Uh, un ir arī darbības un sadarbības, apmācības plānotas, par to mēs runājam. Un, uh, arvien vairāk, vairāk inspektoru pievienojas apmācībās, kas notiek, un ir arī viens signāls, ka visa likumdošana, kas regulē klīnisko izpēti pēdējos gados ir tikusi atjaunot, uzlabot, jo īpaši, lai aizsargātu izpētes dalībniekus un neaizsargātos dalībniekus, tiem ir īpaša vieta Eiropas uh, regulējumā. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumiem. Liels paldies! Liels paldies par jūsu atbildēm un paldies arī par eh, to, ka mm, šo debašu kvalitāte bija tik augsta. Mēs jau zinām, un eh, kolēģi savos izteikumos centās mudināt eh, komisiju ēmu labāk kontrolēt izpētes trešajā valstīs un kopš jaunā regulējuma par klīniskajām izpētēm, kas 2016. gada 16. jūnijā stājās Uh, spēkā uh, šīs izpētes trešajās valstīs ir jāreģistrē, bet, kā jau tika teikts, tad uh, regulējums, regula stāsies spēkā tikai 16. gada 28. maijā, un ir ļoti svarīgi, lai būtu šīs debates, mm, kuras mudina to, lai šīs inspekcijas tiktu līdz tam laikam veiktas un tiktu mm, ievēroti jaunie regulas noteikumi, tad, kad regulas stāsies spēkā. 22. Eh, darba kārtības punkts, mm, vai drīzāk 21. dažādi jautājumi, tur nav nekas eh, nācis klāt. Eh, Priekšstādātais laipni pateica stulkiem. Nākamā sanāksme notiks 23. un 24. februārī. Visu labu un jauku vakaru!